Okay. Ladies and gentlemen. Dāmas un kungi. Turpināsim darbu. Kā jau pirms tam jūs informēju, mēs esam nedaudz grozījuši darba kārtību. Mēs uh, apmainījām ar vietām 4. un 6. darba kārtības punktu. Sākumā runāsim par ES valsts atbalsta noteikumiem, reformām, attiecībā uz vispārīs tautsaimniecisks nozīmes pakalpojumiem. Došu vārdu Gunāram Hokmarkam, kas ir sagatavojis šo atzinumu. Gunār, lūdzu, tev vārds. Diemžēl runātājiem nav ieslēgts mikrofons. Thank you very much. My, my main message in the... Paldies. Ko gribēju paust ar savu atzinumu? Mums ir jānodala valsts atbalsts vai subsīdijas, kas var panākt to, ka pakalpojumi kļūst pieejamāki vienkāršiem mirstīgiem, un ir jānošķir šāda veida atbalsts no atbalsta at atsevišķiem uzņēmumiem. Mums vajadzētu parūpēties, lai pilsoņiem uh, piešķirtie pakalpojumi būtu pēc iespējas augstākas kvalitātes. Mēs, protams, saprotam, jo lielāka nozīme iegūst šie pakalpojumi, jo būtiskāk ir parūpēties par pakalpojumu kvalitāti. Un, protams, mēs vēlamies, lai pakalpojumi būtu pēc iespējas efektīvāki un lētāki. Un monopoliem nevienmēr tas ir paprātam. Ja mēs neizveidosim e, tādu pakalpojumu iekšējo tirgu, e, kas ir galvenokārt vērsts uz vispārīgas nozīmes pakalpojumiem, tad e, mēs nevarēsim labāk palīdzēt saviem pilsoņiem. Bet vēlējos jums atgādināt, kāda ir bijusi attīstība telekomunikāciju jomā. Ļoti ilgi tas bija valstu monopols, telekomunikāciju jomā bija tāds visai uh, Uh, gaus progress vērojams, ņemot vērā arī izmaksas un efektivitāti. Bet tagad uh, šķiet šeit ir uh, notikusi tāda sakustēšanās, ir izveidojušies tādi kā operatori līderi, un mēs varbūt varētu tādu pašu sistēmu ieviest arī citās jomās, piemēram, vispārējais nozīmes pakalpojumos. Tātad nu, nevarētu argumentēt pret pilsoņu brīvas izvēles iespējām. Un jāparūpēs arī par konkurences pakalpojumu jomā, ja tas uh, rezultēs labāku pakalpojumu sniegšanā. Protams, uh, dalību valstīs uh, tradīcijas ir atšķirīgas, ir atšķirīgas ieražas, ir atšķirīga pieeja šādu pakalpojumu finansēšanai. Uh, Un mums ir jāizmanto tās iespējas, ko mums piedāvā nākotne. Mums ir jātīsta pakalpojumu nozare līdztekus, vienmēr paturot prātā katra uh, individuālā pilsoņa intereses. Uh, tas uh, bija tas galvenais vēstījums, ko vēlējos iekļaut savā atzinuma projektā, un tagad ar nepacietību gaidīšu kolēģi komentārus. Paldies! Cavēls kundze, lūdzu. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον... Paldies, priekšsēdētāji. Vēlējos uzteikt Hokmarka kunga veikumu. Atzinums ir ļoti pamatīgi sagatavots, ļoti daļrunīgs, izsmeļošs un vēlējos ieteikt jums papildināt trešo punktu. Atceroties darbu pie platjoslas ziņojuma, es biju toreiz referente. Arī toreiz es e, iepazinos ar valsts atbalsta noteikumiem attiecībā uz platjoslas internetu, un visi šie noteikumi bija ārkārtīgi sarežģīti un piņķerīgi. Tādēļ vēlējos piedāvāt sēkojošo. Attiecībā uz trešo punktu. Mums vajadzētu papildināt. Jārunā par pieņemamām cenām pilsoņiem un noteikumu vienkāršošanu. Tā tad papildināt tekstu ar vārdiem noteikumu vienkāršošanu. Tātad tas ir mans ierosinātais papildinājums tekstam. Noteikumiem ir jābūt vienkāršiem un saprotamiem, lai tos varētu izmantot pilnīgi visi. Paldies! Kolīga Lamberts. Yes. Uh... Lamberts kungs, lūdzu. Make a few general considerations uh, and... Man ir tikai daži tādi vispārīgi novērojami uh, jāņem vērā, ka Hokmāra kungs ir viens no liberālākajiem ETP grupas locekļiem, un uh, to var arī redzēt šajā atzinumā. Es varu piekrist divām domām. Pirmām kārtām, ka valdībām vajadzētu atturēties no ekonomisku interešu aizstāvēšanas vārda tiešajā izpratnē. Tad, kad uh, valsts bija arī vienlaicīgi gan likumdevējs, gan arī automobiļu ražotājs, pakalpums nedzējs un tā tālāk, šī laika jau ir pagājuši. Un, protams, mums ir jāpiedāvā pa, vislabākie pakalpojumi mums pilsoņiem. Iespējams, ka mans viedoklis nebūs identisks jūsējiem, Hokmar kungs, runājot par to, ka uh, pakalpojumu tirgu vajadzētu veidot privātāku, ka nevajadzētu vairs būt tikai valsts tirgumu. Tas automātiski nenovedīs pie labākas pakalpojumu kvalitātes. Kas notiek, piemēram, telekomunikāciju un enerģētikas jomā? Jūsu īsajā atzinumā arī šie sektori ir minēti, bet mēs saprotam, ka energo nozarē Mēs atbalstījām privatizāciju uh, lielākajā vairumā valstu, arī tajās valstīs, kur mēs bijām valdībā. Mēs atbalstījām energosektoru privatizāciju, bet vēlāk konstatējām, ka ieguvi, ieguvēji liberalizācijas procesā bija tieši korporatīvie klienti, tātad lielie uzņēmumi. Uh, Un tātad vienkāršie patērētāji indivīdi īstenībā nejūta nekādu uzlabojumu pateicoties privatizācijai. Līdz ar to privatizācija valsts monopolu pārvērta privātā oligopolijā. Tātad oligopols īstenībā nav brīvs tirgus. Kas notiek energojumā Vācijā? Tur ir tikai trīs vai četri piegādātāji. Manā valstī, Beļģijā, vienam uzņēmumam pieder 80%, 85% no tirgus. Un ne jau tikai tā, tādēļ mēs nevaram teikt, ka privatizējot kādu uzņēmumu, mēs automātiski tagad izveidosim kaut kādu leiputriju. Tātad, kāda ir tendence? Ja mēs privatizējam uzņēmumus, tas eh, obligāti nenozīmē kaut kādu pievienoto vērtību vai, vai ieguvumu patērētājiem. Tātad padomāsim, pārdomāsim savus vārdus divreiz, nevajadzētu visu par katru cenu privatizēt, eh, domājot, ka tas automātiski nozīmēs ekonomisku augšupēju un ieguvumu pilsoņiem. Jā, mums ir jāpadomā par jauniem stimuliem, un es eh, noteikti izstrādāšu grozījumus. Paldies! Fordas kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, atkal referents bija ļoti prātīgs savos izteikumos. Jūs arī skaidri un gaiši pateicāt, kurās jomās mums vajadzētu būt visaktīvākiem, kurām jomām visvairāk vajadzētu pievērsties. Tā tad ir jānošķir, vai mēs piešķiram valsts atbalstu, lai palīdzētu patērētiem vai lai palīdzētu uzņēmumiem. Kas notiek telekomunikāciju jomā? Protams, pateicoties privitaz, privatizācijai, daudzi patērētāji ir uh, Uh, guvuši labākus pakalpojumus, viņi var izmantot labākus pakalpojumus, labākus kvalitātes pakalpojumus, bet kas notiek uh, Anglijā? Jūs nevarat, uh, piemēram, vienmēr saņemt balss ziņojumus, nerunājot nemaz par sarežģītākām funkcijām un jauniem uzņēmumiem nav viegli ienākt tirgū. Ko es gribēju teikt? Šajos grūtajos laikos mums, protams, ir uh, jāveic daudz uh, investīciju gan energo jomā, gan telekomunikācijās, un mums ir nepieciešams gan valsts, gan privātos līdzekļus izmantot daudz prātīgāk. Mēs redzam, ka izpēc jomā, piemēram, ar privātiem līdzekļiem var eh, papildināt valsts piešķīrumus Mums vajag nevien uh, vienkāršot noteikumus, bet pātrināt šo vienkāršošanu, jo bieži vien labi projekti netiek virzīti uz priekšu, jo tie ir pārāk maza mēroga un ir grūti uh, iziet cauri visam procedūru piņķerim un uh, tikt pie finansējuma, ja noteikumi ir neskaidri un tik sarežģīti. Tādēļ mums ir jārunā nevien par vienkāršākām procedūrām, bet tas ir jādara pēc iespējas ātrāk, lai eh, sistēma, kā izmantot valsts un eh, privāto finansējumu, būtu pēc iespējas skaidrāka. Un tagad ir ieras Madurēkums, lūdzu. Paldies! priekšsēdētāji. Pirmām kārtām vēlējos atvainoties uh, ēnu referentu vietā, jo viņš nevarēja ierasties. Kalfinkungs šodien nevarēja ierasties. Man ir vairāk jautājumi mūsu atzinuma autoram, Hokmārka kungam. Vēlējos jums pateikties par darbu. Bet jūsu atzinums tomēr vairāk eh, runā par lieliem uzņēmumiem. Bet, protams, mēs par to vēl varam diskutēt. Un šeit vajadzētu arī uh, iekļaut konkrēts noteikums, kas nāk par labu tieši MVU. Mēs, protams, arī nevēlamies uh, noteikt kaut kāds limits, kaut kāds robežs uh, valsts iepirkumam. Ir jābūt uh, precīzākiem izteikumiem. Tālāk, piektais punkts. Tur MVU ir minēti, bet ir jābūt precīzākam formulējumam. Uh, Jābūt ir uh, inovācijām. To varētu iekļaut otrajā punktā. Un, manuprāt, Eiropas parlaments vēlas valsts iepirkuma procedūru padarīt vienkāršāku lai arī MVU varētu piedalīties šajās procedūrās, nevis tikai lielie uzņēmumi, kam tāpat ir daudz priekšrocību. Tātad vienkāršošana, inovācijas, MVU, varbūt tie tie trīs vaļus, ko vajadzētu balstīt šo uh, atzinumu. Paldies! Ok, dankašun. Paldies. Vai kāds no komisijas vēlētos izteikties? Nu jā, varbūt nevajadzētu to darīt par katru cenu. Jā, visi nezināja, ka mēs esam grozījuši darba kārtību. Mēs teicām, ka vajadzētu būt tādiem naskākiem, grozījumi uh, tiks iesniegti uh, līdz 1. septembrim 2005. un tad viss uh, tiks pārnāts angļu valodā. Un Hokmarka kungs vēlreiz vēlējās pateikt kaut ko, ja? Paldies! Nu, varbūt nedaudz apkopoši izteiktās piezīmes. Varbūt eh, būšu retorisks savos izteikumos. Jā, nu atbildot Filipam. Dažkārt esmu nobažījies par to, ka runājot par uh, mūsu patērētāju dzīves uzlabošanu, mēs tiekam apzīmokot kā liberāļi, ka tikai liberāļus tas rūpētu. Nu, varbūt arī zaļajiem vajadzētu rūpēties par saviem patērētājiem. Jo, ja jūs vēlaties strādāt patērētāju interesēs, nu, jūs varat teikt, kādreiz bija labāk laiki. kā to teica angļu džentlmeņu klubos, tā bija tāda izplatīta frāze, kādreiz bija zāle bija zaļāka. Es nekad neesmu piekrītis cilvēkiem, kas tā saka. Es teicu, nē. Zāle varbūt kādreiz, bija, za... kādreiz nebija zaļāka, bet jūs varbūt bijāt zaļāks vai labāks vai kaut kā tam līdzīgi. Runājot par uh, vispārīgas nozīmes pakalpojumiem. Tie ir pakalpojumi, kas veido galveno mūsu ekonomiskās nākotnes pamatu. Un mums ir jāizvēlas. Es vēlties pluralitāti, attīstību, daudzus pakalpojumus, plašu spektru. Un jums, eh, un kāds uzskata, ka tie ir radikāli priekšlikumi, tad mums visiem ir jābūt eh, rāžu pilniem. Mums ir jāapstāsta patiesībai acīs, nu, un nezaudēsim saikni ar realitāti. Eiropa ir dziļā krīzē, un mēs Mums ir jāsaprot, vai mēs darām visu to, ko esam spējīgi izdarīt, vai mēs varam uh, kurbulēt uh, ekonomisko attīstību, vai mēs varam panākt dinamisku attīstību arī citos uh, pakalpojumos, ne tikai telekomunikāciju jomā. To mēs pieredzējām, par to pašu pārliecinājāmies. Jā, ir uh, likumdošana, kas nevienmēr ir tā veiksmīgākā. Tādēļ mums ir jāsaprot. Ir jāatbalsta patērētāji. Un, ja? Labi, labi, tagad beigšu šos nejaukos izteikumus. Tādēļ es ar lielu prieku gaidīšu visu kolēģi atzinums un grozījums arī to kolēģi, kas varbūt bija kritiski noskaņoti. Protams, ir jābūt vienkāršotākām procedūrām, jābūt skaidrākiem noteikumiem jo vienkāršošana vienmēr nozīmē tikai vienkāršāk, vieglāk, bet arī skaidrāk. Jo sarežģītāk ir noteikumi, jo sarežģītāk ir visa struktūra kopumā. Nu, tā tas vienkārši ir. Un nu, mēs par to varam vienoties. Domāju, ka visi kolēģi tam piekritīs. Savēlas kundze teica, ka lēmumi ir jāpieņem daudz naskāk. Jā, tas ar, tā arī ir daļa no precizēšanas. Tad, kad diskutējam par izaugsmas pātrināšanu, par uh, izaugsmas veicināšanu, nesakiet, ka tas ir radikāli, jo ja jūs to uzskatāt par radikālu pieeju, nu tad mēs esam dziļās sprukās. Jā. Es, man liekas, vispār neizmantoju vārdu radikāls uh, skan balss no zāles. Ok. Da. Labi. Būsim izskatījuši šo darbkārtības punktu. Grozījumi jāiesniedz līdz 1. septembrim un varam turpināt ar nākamajiem darba kārtības punktiem. Tagad iztīsim piekto punktu. Ceļā uz pilnīgi iekšējā tirgus izveidu līdz 2014. gadam. Pat uh, esam uzaicinājuši kādu no komisijas komisijas pārstāvs ir ieradies, vēl nesēž pie mums šeit panelī. Mums jānogaida, lai komisijas pārstāvs ieņem savu vietu, un tad varam turpināt. Begrüße ganz herzlich Frau Bernhards. Paldies. Sveikšu mūsu vidu Bernārds kundzi, kas vada elektrības un gāzes nodaļu vēlējos kaut ko uzzināt par energo tirgu, par tā attīstību. 2011. gada 4. februārī Eiro padome teica, ka līdz 2014. gadam ir jāpilnveido energo iekšējais tirgus, ir aiztecējis ļoti daudz ūdens kopš šī brīža, ne tikai Fukushīmas traģēdija, bet arī citi notikumi ir mainījuši pasauli, un tādēļ ir jāuzdod jautājums, vai īstenībā mēs tagad soļojam iekšējā tirgus virzienā, vai tieši pretēji skrienam no tā prom. Uh, ka dalību valstis pieņem lēmumus uh, pašas par sevi individuāli, tādā veidā nelabvēlīgi ietekmējot uh, iekšējā tirgus attīstību. Tātad vai mēs uh, neejam pilnīgi pretējā virzienā, nevis uh, iekšējā tirgus virzienā, bet uh, nacionāls energopolitikas virzienā. Tādēļ esmu ļoti pateicīgs, ka jūs esat pie mums ieradusies, lai mūs informētu par notikumiem un Es, protams, saprotu, ka mēs par to vēl runāsim. Bernārds Kundz, lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji, ka uzaicinājāt eh, mani uz komiteju un komisijas vārdā pastāstīt uh, par uh, to, kā ir jāpilnveido enerģētikas tirgus līdz 2014. gadam. Es varbūt pastāstīšu par galvenajiem izaicinājumiem un par to, kādās jomās esam veikuši visvairāk. Protams, es eh, arī esmu gatava atbildēt uz jautājumiem, ja tādi būs. Mēs, protams, saprotam, ka iekšējā energotirgus pilnveide ir viena no komisijas prioritātēm. Arī uh, Eiropa padome uh, teica, ka tas ir uh, svarīgs uzdevums, Roila kungs to nu pat pieminēja. Kādēļ šis mērķis ir tik svarīgs? Ne jau tikai tādēļ, lai veicinātu konkurētspēju un uh, cīnītos ar daudziem izaicinājumiem, kas ir jāpārvar, lai arī uh, īstenībā pārvērst 2020. gada stratēģiju. Nē, mums ir jāveido vienots energotirgus, protams, atcerēsimies arī klimata pārmaiņu uh, darba kārtību un uh, atjaunīgo energo avotu izmantošanu. Runājot par energotirgus pilnveidu līdz 2014. gadam, kas īsti ar to ir domāts? Es domāju, ka ir jāpiemina divas ļoti nozīmīgas energotirgus dimensijas. Pirmā dimensija ir konkurētspējas radīšana un tirgus atvēršana. Otrs elements, jeb dimensija, kas ir tikpat svarīga, ir tirgus integrācija vēsturiskā rakursā raugoties, energo tirgus ir audzis nacionālā līmenī, tur ir nacionālie tīkli, kas uh, ir dalībvalstie šienē, un mums ir jāpadomā par uh, šo tīklu savienošanu, lai mēs varētu kaut ko gūt no šī iekšējā tirgus. Raila kungs vaicāja, kāda ir pašreizā situācija un vai mēs piedzīvojam pareizu attīstību. Nu, jāsaka, ka attīstība nav tāda viendabīga. Runājot par tirgus atvēršanu, tika teikts, jā, tirgu aktīvi darbojas vairāk spēlētāji, spēlētāju skaits pieaug, piemēram, uh, H HJ indeks kādreiz tur bija tikai uh, viens liels uh, energooperators, bet tagad daudzās valstīs veidojas vairāk spēcīgi energooperatori, kas uh, pietiekam aktīvi dir darbojas tirgū. Vai tas noved pie godīgas konkurences mazumtirdzniecībā? Nu, tas vēl ir neatbildēts jautājums. Uh, Jo, protams, ir šie vēsturiskie eh, elektropiegādātāji. Elektrības tirgus Bēļģijā. Nu, tāds piemērs. Ražošana joprojām atrodas galvenokārt vienu uzņēmumu rokās. Tāpat tas ir arī Francijā un daudzās citās valstīs. Līdz ar to konkurence varētu ienest tādas jaunas vēsmas arī mazumtirdzniecībā tieši energo jomā. Uh, Runājot par tirgus integrāciju, arī šeit viss nav tik viendabīgi. Kas notiek ziemeļ uh, rietum Eiropā? Desmit valstīs jau ir uh, konkrētas tirgus sistēmas, kas nozīmē, ka dalība valstis izmanto vienu algoritmu, kas ir kopīgs desmit uh, tīkla operatoriem. Protams, mums ir nepieciešama arī turpmāka tirgus integrācija, kur virzītu nevien uh, regulātors, bet arī nozare uh, patstāvīgā veidā. Mums ir jāatbalsta arī pārobežu uh, tīklu savienojumi visā Eiropas Savienībā. Ja kāds, piemēram, vēlas nopirkt gāzi Polijā, nogādāt tos Franciju vai Spāniju, ir jābūt šiem pārvads tīkliem no vienas valsts līdz otras robežām un atkal no jaunas robežas līdz nākamai. Un jāņem vērā, ka šo pārvads tīklu kapacitāte ir atšķirīga un eh, citur ir tā tātad, kurš pirmais nāk, tas pirmais maļ, citur jums ir ļoti ātri jātiek informētam, kāda kapacitāte ir jāizmanto, citās valstīs procedūra ir vienkāršāka un citās valstīs E, tas notiek 5 no rīta, citos, citās 12 e, naktī un tā tālāk. Tas, protams, e, rada papildus izmaksas un mums ir jāpadomā par to, kā šo procedūru padarīt vienkāršāku un parūpēties, lai gan uzņēmumi, lai gan uzņēmumi, gan patērētāji būtu ieguvēji. Protams, mums arī ir jāīsteno trešā energo pakete. Jūs ļoti labi noteikti atceraties tās uh, garās sarunas, kas notika par trešās paketes uh, regulējumu, un iepriekšējās darbība beidzās šī gada martā. Un mēs pat jūnijā vēl neredzējām nekādu aktivitātu dalību valstīs, bet šorīt pārbaudīju, ka Astoņas dalību valsts ir pri, pilnībā transponējuši sodu direktīvu. Un dalību valstis, ir vēl citas dalību valstis, kas uh, darbu veids, bet joprojām uh, nu, nav uh, paveikts pēdējais uh, solis. Mēs arī ļoti daudz pārbaudījām, mēs sniedzām tehnisku palīdzību dalību valstīm, lai tās pēc iespējas labāk varētu transponēt šo sarežģīto likumdošanu un esam jau redzējuši pirmos sava darba augļus. Grieķija un Portugāla ir to dalību valstu uh, starpā, kas jau arī direktīvu ir pilnībā transponējušas. Un patiešām liels gandarījums, ka darbs virzās uz priekšu. Bet, protams, joprojām ir daudz uh, šķēršļu mūsu ceļā. Dalību valstīs norisinās diskusijas par dažādiem jautājumiem, par to, lai izveidotu pietiekami jaudīgu un caurskatām iekšējo tirgu, ir jārunā par regulātoru neatkarību, arī par um, pārvades sistēmas operatoriem. Daudzās valstīs um, tas joprojām ir aktuāls un tajā pašā laikā neatrisināts jautājums. Protams, ir jāturpina sniegt tehniskā palīdzība dalību valstīm, un līdztekus mēs varam izmantot savus pārkāpuma m, mm, tiesības, pārkāpuma pilnvaras. Un, ja dalība valstis direktīvu saulaicīgi nav īstenojušas, mēs esam pilnvarot pret tām uzsākt pārkāpumu procedūru. Runājot par trešās paketes transponēšanu, tas ir saistīts arī ar tās augto atsaistīšanu, atsaistīšanas noteikumiem, kas nosaka, ka ir jānodala piegāde no pārvades. 2007. gada pētījumā komisija ilustrēja, cik eh, lielā mērā šīs joprojām neatdalītās intereses kavē uh, tirgus pilnveidi. Mums vajadzētu parūpēties, lai šie noteikumi tiktu īstenoti. Trešajā paketē ir norādīts, ka nacionālajiem regulatoriem ir jāsertificē tie pārvades tīklu operatori, kas darbojas valstī saskaņā ar pārvades un eh, piegādes noteikumu, eh, pārvades un piegādes nodalīšanu. Uh, un mēs jau uh, sagaidām informāciju par to, cik tālu darbi ir virzījušies uz priekšu nākamo nedēļu laikā. Runājot par TSO certifikāciju. No vienas puses uh, mēs uh, esam redzējuši tādus iedrošinošus signālus, ka dalību valstis, kas ilgi bija pret jaunajiem noteikumiem, ir sākušas tos pilnībā ievērot. To redzējām e, Vācijā. Un daudzas valstis arī diversificē pārvades tīklus. Tāpat pieredzējām, ka valsts iestādes izmanto iespējas, lai uh, pārstruktūrētu energo uh, iekārtas un uh, Tāpat norisinās dažādi strīdi. Ir valsts, kas saka, ka neko negrib mainīt un ka nodalīšana nepiedāvās nekādus papildus ieguvumus un ka īstenībā var tikai braukt pie jau iebrauktajām sliedēm un nevajag neko mainīt. <clears throat> Bet, protams, politiķiem ir jāturpina uh, Uh, nenogurstoši skandināt, kādi būs iegūmi, ja uh, pārvade un uh, piegāde tiks nodalītas. Tālāk. Runājot par iekšējā tirgus pilnveidošanu, tika piedāvāti uh, jauni noteikumi, lai uh, izveidotu pārvades uh, sistēmu operātoru organizācijas un lai varētu garantēt uh, labāku sadarbību Eiropā. Un līdz ar to mēs redzam konkrētus savu darbu augļus, kas jau ir kļuvuši taustāmi un eh, var palīdzēt uzlabot visu sistēmu kopumā. Papildus trešās paketes īstenošanai mēs pievērsām uzmanību eh, vēl kādam papildus izaicinājumam, proti tirgus veidošana, tirgus eh, dizainēšana. Un trešā pakete ir e, mūsu rokās, vēl, mūsu piešķīrusi vēl trešo instrumentu, vadības un sadarbības instruments, kas ļauj sadarboties ESA, RENSO un komisiju. Un tagad tiek runāts par šīs sistēmas ieviešanu visas Eiropas līmenī. Mēs esam pieredzējuši, ka process virzās uz priekšu un tika izveidotas arī galvenās vadlīnijas. Jāsaprot, ka tas viss, protams, prasa daudz laika un enerģijas, bet eh, esam eh, pilni pārliecības, ka, nu, vismaz vēlākās 2014. gadā mēs varēsim baudīt savu darbu augļus. Protams, ir vēl daudz izaicinājumu, kas eh, nekur nav pazuduši. Uh, Dalību valstīm ir uh, jāizmanto komentoloģijas procedūra un uh, eh, tās ir pārliecinātas, ka vienota uh, sistēma Eiropā būs tikai ieguvums gan efektivitātes, gan izmaksu ziņā. Protams, dalību valstīs visur nav identiski viedokļi, tādēļ rodas diskusijas un dažādas ehm, Arī argumentācijas ir atšķirīgas. Tālāk mēs strādājam pie regulas par remits, eh, caurskatāmību un noteikumiem tirgū. Tā būs eh, tāda kā sekundāra likumdošana, un mēs vēlamies, lai šī jaunā remits direktīva stātos spēkā pēc iespējas ātrāk. Līdz ar to ir jāparūpēs, lai trešā energo pakete, par ko tik ilgi runājām un diskutējām, tiktu īstenota un izmantota, un uh, otrām kārtām ir ir jāizveido visa Eiropas sistēmas, uh, savienojot tīklus un labāk organizējot tirgus. Īsnībā tie ir divi galvenie mērķi, ko komisija mēģina sasniegt, lai pilnveidotu iekšējo uh, energo tirgu. Protams, turpināsies arī darbs pie infrastruktūras, bet eh, tas jau norisinās paralēli un ar lielu prieku eh, gaidīšu arī jautājumus no eh, deputātiem, ja tāda būs. Es saprotu, ka iekšējā tirgus pilnveide būs ļoti sarežģīts darbs, katru dienu mēs sastopamies ar grūtībām, bet mērķis tomēr ir sasniedzams. Mēs vēlamies uzlabot uh, nozars konkurēt spēju, vēlamies to padarīt dinamiskāku, vēlamies parūpēties, lai pārvades tīkla operatori tik nodalīti no piegādātājiem un lai būtu labāka elektrotīklu pārvalde. Un ir daudz uzņēmumi, uh, kas eh, vairāk eh, pievēršas um, pārvadē tieši pašmājās un nedomā par tādu aktīvu konkurenci ar uh, citu valstu operatoriem. Runājot par dalībvalstu energopolitiku. Roila kungs par to runāja. Ja mēs runājam par energoapgādes drošību, daudzas dalībvalstus to raugās tikai no savām pozīcijām. ka vajadzētu būt pēc iespējas lielākai uh, glabāšanas kapacitātei, bet jābūt taču arī starp savienojumiem un iespējām enerģiju importēt. Ja mēs runājam par šo energo kokteili, arī te ir jāpieņem konkrēti lēmumu un dalību valstis, eh, protams, vēlas uh, pieņemt lēmumus neatkarīgi <clears throat> bet tās nevar būt izolētas savos lēmumos, jo tām ir jāsaprot, ja tās uz visu skatīsies tikai no šauru nacionālām interesēm, tad eh, tas nenāks par labu tirgumu. Tāpat 20. jūlijā mums bija sanāksme, kurā tikās ģenerāldirektorāti, uh, ģenerāla direktorāta vadītāji, lai apspriestos par uh, dalību valstu veiktajiem pasākumiem un par to, kā tie ietekmē iekšējo tirgu. Par šo jautājumu septembrī ir gatavi apspriesties arī enerģētikas ministri, un 29. septembrī notiks arī enerģētikas konferences, kur par šiem jautājumiem runāsim. Bet pirmām kārtām mēs vēlamies uh, ar, inicijē debates runāt par pārmaiņām, lai dalību valstu viedokļi būtu pietiekami caurskatāmi un lai tās būtu iedrošināts arī veikt pārmaiņas. Protams, ir jāiz, jāparūpēs arī par visiem en, tehniskajiem priekšnosacījumiem, eh, kādi tehniskie parametri ir jāievieš, lai varētu parūpēties par labākiem starpsavienojumiem un labāk kapacitāti. Tas bija viss no manas puses un ar nepacietību gaidīšu jautājumus no komitejas locekļiem. Lūdzu. Bernards, ganz herzlichen Dank. Bernards Kunz, liels paldies. Svabots kungs pirmais. Danke, Herr Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par šo informāciju. Es nezinu, vai varam uzskatīt glāzi pa pusēji pilnu vai nu līdz pusēji tukšu. Es biju diezgan kritiski noskaņots attiecībā uz dažiem diezgan ekstrēmiem priekšlikumiem, runājot par atsaistīšanu, par nodalīšanu. Jā, es zinu, ka daudzas, e, daudzas energo, daudz energo piegādātāji, viņi ir ļoti uh, lepni pat ar to, ka ir nodrošinājuši tīkla atdalīšana un arī parlamentā par to tika runāts un savukārt citās valstīs ir savādāk. Un to pašu var teikt attiecībā uz regulātoru darbu. Isa ir absolūti nepieņemami, ka dažās valstīs regulātori nav pietiekami neatkarīgi un ka ir nepieciešams joprojām saņemt uh, atļaujas, jo tas ierobežo uh, investīcijas, un arī no citām valstīm investīcijas nevar ieplūst šajā sektorā. Jo jā, uzņēmēji skaidri zina, ka ir ārkārtīgi grūti investēt blakus uh, esošajā valstī, tad ir ļoti grūti, jo no vienas puses ir gan šīs atļaujas, bet tad vēl arī ir politiskie aspekti. Un tāpēc arī viņš neinvestēs to nāru, ko varētu investēt. Un šeit Eiropas parlamentā tas ir ārkārtīgi svarīgi. Tas ir viens no būtiskākajiem aspektiem šajā piedāvājumā. Tā, lai nacionālajie regulātori būtu neatkarīgi, tā, lai viņiem būtu plus mīnus vienāds pilnvaras. Runājot par infrastruktūru, man tie daži komentāri arī par to, kāpēc tas ir svarīgi, tīpaši tajos brīžos kā tagad, kur uh, Mums ir ļoti vajadzīgas Eiropas investīcijas mūsu projektiem, un kad dažreiz ir vajadzīgi tādu papildu, papildu iedrošinājums tā, lai cilvēki gribētu investēt. Eiropā šeit ir nepieciešams palīdzēt investīcijām. Šeit ir tas, ka dažādās valstīs ir um, dažādi lēmumi attiecībā uz atomenerģijas izmantošanu, energo um, kopējā piegādē. Piemēram, ja būtu nepieciešams enerģiju nogādāt no ziemeļiem uz dienvidiem un tad tālāk vēl varbūt vēl tālāk uz dienvidiem, tas skaitlis prasa infrastruktūru, attiecīgi infrastruktūru, un tāpēc arī infrastruktūra ir viens integrācijas elementiem. Un ir jāpasaka, jā, ka infrastruktūra ir veidojams instruments iekšējiem tirgum. Tas pats attiecas arī uz uzglabāšanu, jo šeit ir šis pārobež, pārobežu elements. Šeit ir iespēja sadarboties pāri robežam un var izmantot uh, pārobežu sinerģiju. Runājot par infrastruktūru, jā, jūs piedāvājat dažādas priekšlikumus, šie priekšlikumi ir veiksmīgi izstrādāti, bet ir jāpasaka uzreiz no sākuma, uh, veidot infrastruktūru, ir jāsaprot, ka tā ir Eiropas mēroga struktūra. Lai uzreiz būtu iespējas nodrošināt starpsavienojumu, nodrošināt uzglabāšanas iespējas, tas mums, prāt, ir ārkārtīgi labi. Nobeigumā varu teikt, ka jā, es atbalstu komisijas centienus brīdināt dalībās attiecībā uz ieviešamajām procedūrām. Savādāk var sanākt tā, ka dalība valsts nemaz nav gatavas spērt soļus uz priekšu un uzsver šeit regulātoru lomu un noteikti neaizmirsīsim infrastruktūras nozīmīgumu, jo tā, e, tas ir integrācijas elements. Paldies! Jā, paldies, Lūdzu, Glante kundzu. Kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Papildināšu, neatbalst, neat, neatkārtošu to pašu, ko teica Svoboda kungs, būs tikai dažu papildinājumu. Es varu teikt, ka šobrīd attīstībā ir tik ļoti sarežģīti, ka no vienas puses, jā, protams, ir jāatbalsta optimisms, bet te pašā laikā man, zinām, sēdergraizes, kad es to visu dzirdu. Nu jā, parunāšu par savu valsti. Nu, pēc Fukušīmas notikumiem uh, valdība atkal runā par alternatīvajiem energo veidiem, saka, ka ir ļoti, ļoti nepieciešams atteikties no atomenerģijas izmantošanas, bet infrastruktūrā nekas nenotiek. Un tad ir jautājums, ir, ja nekas nenotiek ar infrastruktūru, tad ko mēs darām ar uzglabāšanas iespējām? Mums nākamais ir projekts attiecībā uz CO2 uzglabāšanu, un, un es šeit nerunāju vēl par CO2 uzglabāšanu, bet tikai uzglabāšanas izpēti. Bet uh, paralēli notiek arī iedzīvotāja projekts, un uzskata, ka uh, ka būtu nepieciešams rīkoties globālāk, jo Vācija katra federālā zem var pati lemt, vai šādos projektos uh, piedalīties, un es nezinu, vai tas ir visloģiskākais veikts, kā var Eiropas uh, vadlīnijas ieviest. Ja mēs šeit runājam par projektiem, kas ir pāri robežām, manuprāt, ir pirmam kārtām vēl ir jāpārliecina mūsu iedzīvotāji, nu, kas jau teicu, ka ir daudzi piemēri, diezgan sarežģīti piemēri. Es nerunāju tikai par to, ka mēs runājam par pārēju uz alternatīvu enerģiju. Tā ir ļoti laba lieta, to viss var pieņemt. Taču, piemēram, ja liels uh, energokoncerns vairs nevar dedzināt ogles un tādā veidā ražot elektroenerģiju, tad viņi savādāk pārstruktūrē savas, savu struktūru un attiecīgi rodas zināmas problēmas arī darba vietām un ar citām lietām. Un tāpēc arī vienkārši jāstrādā nopietnāk, jāsaprot, ka process ir sarežģītāks, nevis vienkārši. Nevar, nevar tā vienkārši teikt, ka energo jautājumi ir dalību valstu rokās, lai pat kā Vācija federālo zemi rokās ir nepieciešams runāt uh, intensīvāku pār um, sadarbību pāri robežām, varbūt gal galā panāksim Eiropas mēroga risinājumu. Dažreiz man rodas pat sajūta, ka finanšu krīze iespaida Eiropā pat vairs neturās kopā vairāk, bet te pašā laikā par nākotni runājot, tad laikam jādomā nopietni. Odīkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies uh, par šiem komentāriem par šo tēmu. Jūs daudz runājāt, kundze, par atsaistīšanu starp nodrošinājumu un transportu. Jūs jau zināt, ka mēs, parlamentārieši, deputāti, gribētu zināt, kā Eiropas Savienība investēs infrastruktūrā. Un tieši šis jautājums par infrastruktūrām jau sen ir darba kārtībā, kopš operatori vispār sāka nodarboties šajā, strādā šajā jomā. Bet es īsti nezinu, es, es gribētu zināt, kurš ir infrastruktūras īpašnieks, kurš ir par to atbildīgs, kurš lemj par investīcijām, par to izmaksām. Un vēl es e, gribētu tā diezgan e, varbūt e, uzdrošinošā veidā jautā, jautāt, ņemot vērā visas tās kopīgās elektrostruktūras un gāzstruktūras, tās šodien piedar, ir privātās rokās, kā to teikt, piemēram, Gazprom gadījumā, kad liela daļa piedar mm, privātajiem īpašniekiem, nu, saka, jā, ka nav daudz problēmu, jo daudz ko eh, tur regulē no augšas, bet eh, tomēr šī problēma pastāv. Es gribētu zināt, kāds ir komisijas skatījums, kāds varētu būt priekšlikums, lai mēs mūsu pilsoņiem varētu sniegt uh, garantiju, ka, lai neatkarīgi no tā, kurā dalībās viņi atrodas, viņiem būs garantēta elektroenerģijas piegāde un gāzes piegāde. Un otrkārt, es saprotu, ka komisija ir paredzējusi nopirkt uh, gāzes centrālu Kaspijas jūras reģionā Un es saprotu, ka Eiropas plāni nevis, nevisai viegli īstenojas, taču kā no kurienes komisija ir radusies šī doma pirkšo gāzes centrālu tieši Kaspijas jūras reģionā? Paldies! Jā, gracias. Reira Madureira, lūdzu. Paldies! Es eh, pateicos par jūsu paskaidrojumiem. Turpinot manu kolēģi precizējums, es gribētu arī no savas puses vairāk uzzināt par infrastruktūru. Īpaši mēs taču zinām, ka šis uh, jautājums ļoti svarīgs, lai īstenotu iekšējo tirgu. Iekšējais tirgus nav īstenojums, ja mēs, piemēram, ne, nenovērsīsim šīs uh, enerģētiskās, enerģijas trūkums salas. Ir zināma reģiona Eiropā, kas ir izolēti. Mēs nevaram to aizmirst, un mēs nevaram eh, nereidinoties ar tiem izveidot iekšējo tirgu. Un vēl es gribētu atgādināt, ka viena, vienā trešdaļā dalību valstu nav uh, panākt šīs te uh, 1900. 80, eh, 92. Eh, gadā noteiktais 10% slieksnis. Mm, tomēr vajadzētu nodrošināt, ka visi ievērotos viņiem izvirzītos mērķus, arī attiecībā uz 2020. gada mērķiem. Ir jātīsta eh, Eiropas eh, interešu infrastruktūras un eh, jāparādz, ka tur viss nav atkarīgs no vienas dalībvalsts vēlmes. Un te nevajadzētu izmantot arī tīri komerciālos kritērijus vien. Mm, daži paredzētie plāni jau ir uzskatām par progresīvi, taču jūnijā tika konstatēts, ka kaut kā trūka, trūka šīs te Eiropas misijas apziņas. Vai komisija uzskata, ka nevajadzētu izmantot uh, tādu augšupējošu pieju? Tādā veidā mēs varētu daudz labāk integrēt Eiropas eh, perspektīvu, ne? Zavēlis kundze lūdzu, paldies. Priekšsēdētāji kungs, pateicos arī Bernārds kundzei. Paldies par viņas klātbūt mūsu vizu un viņas uzstāšanos. Es gribētu uzdot divus jautājumus. Jūs eh, minējāt, ka varētu tikt izveidot Eh, tāda kā tīklu centrāla, hubs centrāla no centrālā Āzijas, Vidusāzijas. Un mēs zinām, ka uh, Turcijas eh, elektroenerģijas uzņēmums Boters neļauj, neļauj šim vadam doties cauri pa viņu izmantoju, izmantojot viņu infrastruktūru, un līdz ar to tas maina eksportētās, eh, importētās gāzes cenu. Un tas uzreiz maina visu situāciju. Mums būs eh, jāmaksā paaugstinātas eh, muitas, paaugstināt muitas nodokļu boters. Boters ir Turcijas uzņēmums, elektroenerģijas uzņēmums, uh, Un šis uzņēmums pastāvīgi liek eh, savus, nu, izvir savus noteikumus visam, kas nāk no Irākas, Centrālā Azijas vai Turkmenistānas. Tātad tas ir viens mans jautājums. Un otrais jautājums ir, attiec, eh, ir saistīts ar nodrošinājumu. Security. Jūs minējāt, ka dalībvalstis mēģina nodrošināt eh, piegādes drošumu no citiem avotiem. Nu, kā, par kādiem citiem avotiem jūs runājat? Vai jūs runājat par selgas, vai jūs runājat par uh, gāzes atradnēm Eiropas ziemeļos un Eiropas dienvidos? Vai tas ir tas, ko jūs ar to domājat? Paldies. Paul Rūbiš. Pauls Rūbiks, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu pavadījis savu atvaļinājumu Kiprā un man bija iespēja sekot situāciju Irgano tirgu. Un runājot par energo iekšējo tirgu, tas ir jautājums, kas prasā milzīgu sadarbību pāri robežām, bet, protams, ļoti liederīgu sadarbību. Bet jautājums, protams, ir jā, ka lielākā energostacija tika slēgta sprādzienu dēļ, tāpēc arī radās milzīgas problēmas. Piemēram, ir likuma noteikumi, ka no 11. pēcpusdienā līdz 4. no rīta ir jāpārtrauc Kiprā visas, visu energostaciju darbu. Un sākot no Amerikas un arī visur pasaulē ir ļoti noteikti interesi attiecībā uz to, kā tad situācija attīstīsies. Nu, tad šajā gadījumā vai no nu, komisijas puses ir interese attīstīt alternatīvos enerģijas avotus, jo gal galā Kiprā ir visvairāk uh, saules dienu visā Eiropā, un tad tieši Kiprā mēs varam īstenot labus projektus, jo no vienas puses, protams, tur nepieciešams uh, uh, izmantot uh, kondicionēšanu, uh, E, jo ir tik karsti, bet te pašā laikā varam izmantot saules enerģiju, lai saražotu elektrību. Vai it īpaši runājot par tādām salām kā Kipra vai Malta, varbūt mēs varētu ar, iniciati, ar komisijas iniciatīvu daudz ko panākt. Sīzlika kungs. Hvala lepa. Uh, e, govorimo o prehodu. Liels paldies saka Jordan Šitslei kundze. Mēs apspriešam jautājumu, kā mēs varam iesaistīt nacionālās enerģetikas politikas Eiropas Savienības enerģetikas politikā. Te nav tikai runa par politisku jautājumu. Tas ir saistīts ar tehniskajiem, pras, tehniskajām prasībām. Te ir arī taču tehniskie noteikumi. Tātad tās nav tikai politisks, bet arī sociopolitisks jautājums. Dažas dalībvalstis rīkojas ļoti svarīgā, ļoti izšķiroši nacionāla līmenī. Ir e, izvērstas liels izmaiņas e, politikā, un tas, protams, iespaido enerģetikas tirgu arī citās dalībvalstīs. Vispirms Es te runāju par Vāciju, taču ir vispārīgāks jautājums, kas šeit ir saistāms. Es domāju, ka visās diskusijās mums ir jāizvērtē, cik lielā mērā, zināms, dalībvalstis var pieņemt savus lēmumus, kur būtu uh, pieliekams punkts suverenitātei, subsidiaritātes principam. Arī mēs saprotam, ka mums Eiropā ir liels problēmas, jo ir grūti izveidot visus šos plāns Eiropā. Mums ir jāatrod attiecīgas jomas, attiecīgas zonas, kuros, kurās tos plāns varētu īstenot. Arī pilsoņus tas uztrauc. Ko tudi pomenijo nek minus za potrošnika? Te, protams, e, ir iespēja, ka būs arī negatīva ietekme uz iedzīvotājiem, ne tikai pozitīva, ja viņu dalībvalstīs tiek izvietoti šie elektroenerģiju ražojušie objekti. Kādas, e, kas būtu jādara individuālām dalībvalstīm, lai stabilizētu iekšējo tirgu? Uh, Vai visi šie elementi jau ir pietiekoši skaidri izskatīti, vai tas vēl ir eh, jāskata? Nībleris kundze, lūdzu. Jā. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmam kārtam atvainojos, ka es ierados par vēlu, un līdz ar to sāku, sākotnējos vārdus nemaz nedzirdēju. Līdz ar to, ja jūs par šo jautājumu jau esat pa visu paskaidrojuši, tad es noteikti nelūkšu vēlreiz to pašu teikt. Noteikti noskaidrosim visu divpusējā līmenī. Jā. Uh, Vēl viena lieta, ko es vēlos teikt, ka tad, kad tika pieņemta trešā mm, iekšē tirgus pakete, tad tika runāt par lielāku integrāciju, bet tagad, ja skatos situāciju atsevišķies dalību valstīs, tad uzreiz varu teikt, ka esam vēl jūdzem tālu līdz risinājumam, kas mums bija vajadzīgs, jo projām ir nacionālajie monopoli, un ir dažas valsts, kurās vispār nekas nenotika pēc uh, likuma pieņemšanas. Uh, Un pirmais jautājums ir, vai notiek kaut kas likumdošanas līmenī, tā ir viena lieta, bet te pašā laikā ir tas otrais ieviešanas politiskais īstenošanas lēmuma eh, līmenis, un tur, manuprāt, daudzos gadījumos par nekas nenotiek. Un, manuprāt, ir jāsāk ar diskusiju mūsu komitejā, runājot par atsaistīšanu, kas bija uh, slavēts kā fantastiskais instruments, kas mainīja situāciju Eiropā. Nu, noteikti visi saprot, ka uh, um, mērķi nemaz nevar sasniegt ar piedāvātajiem instrumentiem. Varbūt jūs varētu vēl paust dažus, uh, dažus komentārus par šo jautājumu. Tomas Kungs. Uh, thank you, Chair, and... Uh... Urmis Kungs, paldies. Priekšstādātājs veicu visus kolēģus pēc uh, domājams veiksmīgām, skaistām vai patīkamām vasaras brīvdienām. Vispirms eh, es negribētu paust tādu pašu skepsi par to, ko pasniedz, sasniedzām pēdējo gadu laikā. Es šeit esmu bijis kopš 1999. gada, un iekšējā tirgus pakotne ir uzskatām par veselu kul, aps, apvērsumu kultūrā. Jo līdz tam enerģija un elektrība bija nacionālā monopola sastāvdaļa. Bet mēs šeit parlamentā esam parādījuši, kā var Eiropeneiz, padarīt eiropeiskākus šos tirgus. Dažās valstīs nav viegli uh, panākt progresu šai ziņā, tas man nepārsteidz, taču mums tam arī jāraugās uz to, No pozitīvās puses un pozitīvais aspekts vismaz viens tāds manā skatījumā ir šāds. Daži mani Vācijas kolēģi vai eksperti, ar kuriem apspriež šo jautājumu, man sacīja, ka Vācijā atomenerģijas uh, atteikšanās no ātruma, no atomenerģijas būs ļoti grūta. Tad, ja netiks atsaistīta Eh, atsaistīts īpašumtiesības, jo no tā ir atkarīgs, cik laba būs situācija ar tīklu. Un tikai tad, ja mēs esam izsanojuši atsaistīšanu un mums ir neatkarīgs regulators, tad sekas ir tādas, rezultāts eh, Vācija ir tāds, ka tīkla operatori eh, var apgalvot, ka Uh, ja kādu situāciju ar tīklu viņi var risināt. Tātad atsaistīšana ļāva valdībai uh, piešķīra politisko brīvību panākt šādu rezultātu. Līdz ar to mums arī ir vairāki neatkarīgie operatori. Un vēl viena ideja, ar kur nāca klajā Odīkungs, cik pārnacionāli ir šie tīklu operatori. Un jūsu ideja mm, panākt e, eiropeiskāku gāzes un elektrības sadalījumu ir augstvērtējums. Paskatīsimies no pozitīvā viedokļa, paskatīsimies uz Benelux tirgu un Vācijas tirgu. Uh, Mums ir viens operators, kas sēdz eh, Nīderlanda no, no Ziemeļjūras līdz pat, eh, līdz pat Austrijai, Vācijai. Tātad būtībā mums ir operators, kas visu šo lielo zonu sēdz. Runājot par gāzi, mums ir gazunī, tas arī uh, Šis uzņēmums darbojas gan Nīderlandē, gan Vācijā. Līdz ar to ir tendence virzīties viņpus nacionālajām robežām. Odīkungs mums būtu jādomā par to, kā mēs varētu veicināt šī procesa pātrināšanos, lai arī īpašnieki būtu pārnacionāli un arī sabiedrība to varētu atbalstīt, privātie īpašnieki. Man ir divi jautājumi komisijai, Bernārdas skundzei. Pirmais jautājums ir šāds. Ja mēs vēlamies, uh, lai reģionālā integrācija būtu solis ceļā uz Eiropas integrāciju, tad regulātoriem būtu jāsadarbojas ciešāk. Un viens no jautājumiem, uz kuru vēl ar vienu no komisijas pusnē saņēmis uh, pietiekošu atbildi, ir šāds, ko komisija dara, lai nodrošinātu, ka Vācijas, Beļģijas, Nīderlandes regulātori. Tie regulātori, kas darbojas tikai Ziemeļa Eiropā, tiem tad būtu jātaino zinām situācija tirgu, kā mēs varētu veicināt šo situāciju. Tad kā mēs varam nodrošināt to, lai uh, Uh, šie, šīs iesaistītās puses strādātu pārnacionāli. Iepriekšējā komisija ļoti aktīvi darbojās uh, virzot uh, konkurenci visā elektroenerģijas tirgu. konkurences ģenerāldirektorāts analizēja atsevišķos gadījumus, bet man ir tāds iespējas, varbūt tas ir tīri subjektīvs, bet man ir radies šāds iespējas, ka tagad komisija tik dedzīgi nevēlas uzraudzīt šos tirgus, cik labi tie darbojas un rīkoties gadījumos, kad tiek secināts, ka nedar, nedarbojas labi. Komisija šiet nevisai apzinās, ka lielas industrijas konkurētspējas labad tirgu darbība ir ļoti svarīga. Varbūt atšķirība būs 20, 30 eiro par megavatu, bet manā skatījumā tas būtu viegls ieguvums, ja mēs būtu politiskāk ambiciozāki no komisijas puses. Paldies! Danke, Frau Kollegin Figueredo. Figueredo, kundz, lūdzu. Paldies. Arī es gribētu uzdot divus jautājumus. Es domāju, šai procesā tie ir svarīgi, kad gribam izveidot plašu iekšējo tirgu. Ir vairāk situācijas, kas saistīts ar dažām dalībvalstīm. Te nav runa tikai par atšķirībām starp dažādiem operatoriem, bet arī starp dažādām infrastruktūrām. Un arī finansiālā situācija dažādās dalībvalstīs ir atšķirīga. Līdz ar to izriet mans jautājums, vai var nodrošināt uh, infrastruktūru attiet, attīstību tādās valstīs, kas saskars ar nopietnām sociālām ekonomikas problēmām, finanšu problēmām. Kā mēs varētu atbalstīt šīs valsts, kā tas būtu īstenojams, lai nodrošinātu to infrastruktūru modernizēšanu? Kā var sniegt garantiju, ka tiks attiecīgi eh, sadalīta enerģija, vai tā būtu elektriskā vai uz gāzi, uh, valstītā enerģija. Un tad ir otrs jautājums, kas saistīts ar šo lietu. Tas attiecas uz cenām, kas jāmaksā gala, kas jāmaksā gala lietotājiem. Tie varētu būt mazie vidēji uzņēmumi vai vispār iedzīvotāji, privāti personas. Palielinot enerģijas eh, cenu, uzliekot vēl papildus nodokļus, līdztekus bieži vien arī augu samazinājumam izraisa tādu situāciju, uh, līdztekus arī bezdarbam, uh, ietekmē visu enerģētikas politiku. Tad kādas pasākumus mēs varētu izvērst, ņemot vērā visu šo lielo dažādību? vai arī mēs esam paredzējuši tikai padziļināt atšķirības, tā ir skaitā attiecībā uz infrastruktūru pie enerģijas pieejamību. Paldies! Merci, euh, je... Rostēt kundze, paldies! Es gribu atgriezties pie jautājuma, kas šeit jau vairākas reizes tika minēts. Te ir runa par infrastruktūru un par nepieciešamo finansējumu, jo infrastruktūras eh, prasa zināms līdzekļus parasti, eh, šos līdzekļus sniedz tirgus. Mēs nesen nācām klājā ar priekšlikumu Suzans Vākners eh, ziņojumā par energoenerģijas struktūrām. Mēs nācām klājiem ar inovatīviem finansēšanas mehānismiem, Eiropas fonds vai kapitāla riska fondi. Es gribētu zināt, kāds ir jūsu skatījums, kundze komisijā, kā, kā reāli būtu īstenojami šie priekšlikumi, kas parādās mūsu ziņojumā. No otras puses ir iespējams svarīgs infrastruktūra projekts, taču tas nav izdevīgs un līdz ar to Um, tas arī var palikt bez finansējuma. Šādā gadījumā varas iestādēm uzņēmumiem būtu jāsadarbojas, varbūt uh, šādā valsts un privātā sektora sadarbības modelī. Un vajadzētu tad veicināt šādu veidu finansējumu, lai uzlabotu infrastruktūras. Paldies! Bubīnskas kundze. Thank you very much. Uh, uh, Mr. Rubik was in. Paldies. Rubik kungs bija, uh, bija Kiprā un viņš pastāstīja par savu pieredzi, savukārt es pavadīju vasaru Polijā, nelielā ciemā, un es varu teikt, ka es pieredzēju personisku savas ādas atkal kaut ko līdzīgu, un tas bija saistīts ar infrastruktūru. Tajā brīdī pārtrūka energopiegāde. Katru reizi, kad lieja lietus, nav elektroenerģijas. Man bija tāda sajūta, ka mēs jau atgriežamies komunismā, jo agrāk tiešām bija tā, ka katru reizi, kad ir lietus, tad arī nav elektroenerģijas. Un tāpēc arī runājot par infrastruktūru, ir ārkārtīgi svarīgi investēt jaunas līdzekļus. Taču, ja mēs tiešām vēlamies kļūt par vienotā tirgu, ir jārunā par modernizācijas pasākumiem katrā atsevišķā valstī. Jo mēs dzirdam bieži, ka koks ir uzkritis elektrības vadiem vai arī vējš ir uzpūtis. Un nav labi īstenībā, tas mūsdienās vairs nav pietiekams paskaidrojums. Tāpēc arī vēlos jums uzdot jautājumu, ko jūs plānojat darīt šajā jomā tā, lai esošie tīkli tiktu modernizēti. Otrais jautājums un es varu atbalstīt šies kolēģis, kas runāja par īpašumtiesībām. Jo, kad mēs runājam par energo piegādes drošību, teikšu, kā ir, ja mēs nezinām neko par īpašumtiesībām attiecībā uz to, kuram tad īsti pieder kāds uzņēmums. Manuprāt, tas jau kļūst ļoti nopietni, tieši tā kā Odīkungs runāja. Nu, piemēram, jautājums, kurš polija nopirka Shell gāzes licences. Daudzos gadījumos mēs ne, nezinām, kas par lietu. Nu, tad jautājums ir, vai jūsuprāt komisija būtu tā institūcija, kas risinātu šo jautājumu, varbūt varētu rast kādu metodoloģiju tā, lai mēs galu galā uzzinātu, kurš te stāv uh, aiz kāda uzņēmuma, kurš ir īpašnieks. Paldies! Lielas paldies! Es arī labprāt uzdot pāris jautājumus. Komisija, runājot par kapacitātes attiecību uz iekšē tirgu, kā jūs šeit vērtējat šo kapacitāti? Un otrkārt, attiecībā uz atjaunīgo resursu, energoresursu izmantošanu. Es Varu teikt, ka tā daļa, kas šobrīd nav iekļauta iekšējā tirgū, šī daļa kļūst arvien lielāka. Kā jūs plānojat uz to reaģēt? Es nezinu, kā. Vai tas nav pretrunā ar iekšējā tirgus koncepciju? Un nobeigumā jautājums par pārkāpumu procedūrām. Jā, piemēram, kādā valstī netiek ievērot, ievērot uh, direktīvas normas, kā komisija to visu dara. Manuprāt, mm, komisija šobrīd diezgan atturīga. Nu, tagad jums ir 125 jautājumi, varbūt pat jau 200. Mēģiniet atbildēt uz dažiem. Būtu ļoti pateicīgs jums. Jā, es saprotu, ka jautājumi ļoti plašā spektrā, bet, nu, mēģiniet atbildēt. Jā, paldies, te komisijas pārstāvi. Paldies jums visiem, paldies par jautājumiem. Cik patīkami redzēt, ka jūs ļoti esat interesēti un jums ir tik detalizēti jautājumi. Protams, arī daži izaicinājumi no jūsu puses strādāsim. Sāksim ar infrastruktūru. Varbūt es pašā sākumā neieminējos par infrastruktūru, jo man šķita, ka informācija, kas jums jau bija pieejama par šo jautājumu, bija daudz detalizētāka salīdzinot ar informāciju par citiem jautājumiem, bet runājot par infrastruktūras, par infrastruktūru, par starpsavienojumu, trūkstošo starpsavienojumu izveidi ir ārkārtīgi svarīgi, ir tīpaši, mēs runājam par elektrību. Runājot arī par viedajiem tīkliem, tas ir viens no būtiskākajiem komponentiem energotirgu. Pēc definīcijas, jā, nav fiziskā tīkla, nenotiek arī pārobežu tirzniecība, tāpēc arī tas ir viens no būtiskākajiem aspektiem. Uh, Komisija ir izstrādājusi atsevišķu infrastruktūru stratēģiju, un uz šī pamata mēs šobrīd izstrādājam likumdošanas priekšlikumu, un, manuprāt, oktobri, novembri šim priekšlikumam ir jābūt jau uz galda. Un šeit tiks risināti četri jautājumi, kas mūsuprāt ir būtiskākie, ņemot vērā to informāciju, ko esam saņēmuši līdz šim, un, un darba pie infrastruktūras uh, dokumentu pakets. Pirmais jautājums ir plānošanas posms. Daudz no jums ir pieminējuši, ka tagad ir nepieciešams strādāt pie Eiropas mēroga energotīkla un ka tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo ir jāskatās no Eiropas perspektīvas ar infrastruktūras izveidē. Un šeit mēs varam pilnībā piekrist. Mūsu priekšlikumā tam arī jāatspoguļojas, ka attīstība ir jābūt balstītai uz dažādiem projektiem, ko piedāvā dalību valstis, ko piedāvā nacionālai operatori, bet, protams, ir jābūt arī vīzijai par pamat koridoriem, un šai vīzijai savukārt ir jānāk no Eiropas līmeņa. Otrakārt, un visi to ir uzsveruši, ka ir grūtības attiecības plānošanas procedūrām, un arī šeit tas tika minēts šodien, ka bieži vien uh, iedzīvotāji protestē, jo viņiem nepatīk infrastruktūras attīstība, un tas, protams, bremzē infrastruktūras projektu attīstību, jo ir nepieciešami vismaz desmit gadu plānošanas posmi attiecības elektrības objektu būve, skaidrs, ka tas prasa tiešām ļoti daudz laika. No vienas puses, jā, ir vietējie iedzīvotāji, vietējās kopienas, kuriem ir absolūti leģitīmas intereses, bet ir arī jāsaprot, ka jebkuram projektam ir nepieciešams diezgan garš plānošanas izveidas posms. Otrais aspekts ir saistīts ar regulatīvo bāzi, tā lai būtu vispār iespējams investēt infrastruktūrā. Jo energo infrastruktūra vienmēr būs regulēta, Tas ir absolūti dabiski, tā ir tāda dabiska monopoli. Un tie investori, kas investē, tā, lai viņiem būtu pārliecība, ka izmantojot regulēto tarifu sistēmu, viņi varēs atgūt savas investīcijas. Un ceturtais aspekts saistīts ar finansēšanu. Mēs komisijā uzskatām, ka infrastruktūras attīstības projekti ir jāinvestē no tirgus Uh, investīcijām. Un tikai tādos gadījumos, kad nav iespējams piesaistīt tirgus investīcijas, tad var izmantot budžeta līdzekļus. Tas savukārt nozīmē, ka budžeta resursi tiek izmantoti pēc iespējas veiksmīgāk un efektīvāk, tikai tādos gadījumos, kad tas tiešām ir nepieciešams. Vēl viena lieta, ko es gribu uzsvert, ir tas, ka ir jāpārliecinās, ka infrastruktūra uh, ir attīstīta un tā tiek labi izmantot, bet tas nav saist, saistīts ne tikai ar to, ka tiks izmant, izveidotā un um, palaist jauna infrastruktūra, bet arī veco infrastruktūru ir nepieciešams izmantot veiksmīgāk. Piemēram, it īpaši gāzes sektorā mēs varam redzēt, ka ir līgumiskās attiecības uh, nodibinātas, attiecības savienojumiem, ir tā, ka uh, eh, līguma no līguma viedokļā viss jau ir uh, rezervēts, tātad kapacitāte ir absolūti um, aizņemta, taču, ja mēs uh, skatāmies tīri tehniski, tad uh, nav visa kapacitāte simtprocentīgi izmantot, un tas nozīmē, ka ir nepieciešams šo neizmantoto jaudu atkal atgriezt tirgū tā, lai citi operatori varētu to izmantot. Uh, Un, protams, būtu ļoti neloģiski būvēt jaunu caurulvadu, ja esošais netiek pilnībā izmantots. Otrais jautājums, par ko es labprāt runāšu, un es ceru, ka varēsim atbildēt arī uz vairākiem jautājumiem šādā veidā, ir rezultāti, kas līdz šim ir sasniegti attiecībā uz iekšē tirgus integrāciju, kā arī uz atsaistīšanu. Varu piekrist Turmes kunga teiktajam, šobrīd rezultāti nav nemaz tik negatīvi. Jā, esam sasnieguši dažus diezgan pozitīvus rezultātus. Attiecība uz energosektoru liberalizāciju. Ja jūs paskatīsieties, piemēram, uz to, kā rietum Eiropā gāzes tirgus ir uh, reaģējis uz um, pieprastiem piedāvājumu dinamiku attiecībā uz uh, ekonomisko krīzi, jūs varat paskatīties, ka uh, piedāvājums ir diezgan uh, liels, pieprasījums ir mazāks, un tas uzreiz ietekmējas arī cenas Rietumē Eiropā. Bet, diemžēl, ne visos gadījumos Austrum Eiropā šī dinamika ir tik veiksmīgi novērota, jo tur ir vairāk citu faktoru, kas ir iesaistīti. Bet uh, mums ļoti patīk, ka tie ir funkcionēt. Vēl viens piemērs, ko es labprāt minēšu, ir Vācijas lēmums ir uh, rīkoties attiecībā uz atomenergo stacijām uzreiz pēc Fukushimas gadījuma. Mm, mums Vācijas uh, tīkla aģentūra sniedz informāciju jūlijā, un šajā gadījumā cenu svārstības bija ļoti īstermiņa, jo varbūt tirgus gaidīja noteiktu attīstību, bet pēc tam nebija vairs nekādu problēmu. Paaugstinājums arī pazeminājās. Tātad tiešām var teikt, ka tirgus funkcionē. Jūs varat uh, pavērot arī likviditātes struktūru, tad attiecībā uz elektrības un gāzes mm, pārdošanu ir ļoti veiksmīgi tūlītējas pārdošanas rezultāti. Un, kā es jau pieminēju, sākotnējā prezentācijā ne visos gadījumos Mm, tas atspoguļojās, uh, atspoguļojas visā uh, ražošanas ķēdē. Daudzos, daudzos gadījumos uh, piegādātāji joprojām pērk no viena avota. Tā tas ir dažās valstīs, un te mums ir jāskatās, ko mēs varam darīt. Un šeit um, vietēji regulātori var ļoti veiksmīgi rīkoties. Tas pats attiecas arī uz mazumtirdzniecības tirgiem. Uh, Arī tur ir jāturpina darbs. Runājot par atsaistīšanu vai arī tīkla atdali, es neesmu tik ļoti pesimistiski noskaņot attiecībā uz tīkla atdali. Šobrīd īpašnieka tiesību atdalīšana mm, nu, ir daļai notikusi, tīpaši elektrības jomā. Jā, šobrīd daudzās valstīs tieši īpašumtiesības ir atdalītas, un operatoriem līdz ar to veidojas plašākas tiesības, arī operatori paši uh, izmanto īpašumu tiesību atsaistīšanu. Es domāju, ka nākotnē tā tas arī notiks. Un es domāju, ka transmisijas sistēma operatori kļūst ar emancipētāki, respektīvi neatkarīgāki. Viņi varēs uzņemties savu atbildību par to, ka viņiem tagad ir jāveido Eiropas mēroga tīkli, un tas veido savu jaunu dinamiku. Tas, manuprāt, drīzāk veido neatkarīgu tīkla operatoru, nevis vienkārši mazo um, brālītu vai māsiņu piegādātājiem, pakalpojumu sniedzējiem, un līdz ar to es domāju, ka būs ļoti veiksmīgs variants. Te net tika pieminēts ir arī citi uzņēmumi, kas piedāvā tīkla pakalpojums pāri robežam, un, manuprāt, tas piedāvā jaunu tirgus dinamiku. Te pašā laikā, kā jau tika pieminēts arī manā sākotnējā prezentācijā, mums ir jāseko situācijas attīstībai. Tā, lai uh, tie, kas nevēlas piedalīties, varbūt kaut ko šobrīd nedara, vai no nu dalību valstu līmenī, vai no nu atsevišķu uzņēmumu līmenī, tā, lai viņi varētu dinamiskāk uh, piedalīties konkurences modelī. Mēs varam viņiem piedāvāt, piedāvāt attiecīgo motivāciju tā, lai viņi mainītu savu biznesa modeli. Runājot par piegādes avotu diversifikāciju, tika runāts par Kaspijas jūras reģionu. Esmu minējusi, ka cenu veidošana un dinamika rietuma un austruma Eiropa uh, pēdējos gados nav vienota. Es domāju, ka diezgan lielā mērā tas ir saistīts ar to, ka austruma Eiropas valstis diezgan lielā mērā atkarīgas no viena piegādātāja un nav tik plašu iespēju diversificēt uh, piegādes avotus. Un tika runāts arī par reģionālajiem interesēm attiecībā uz uzglabāšanas kapacitātēm. Bet vēlos teikt to pašu attiecību sašķidrinātās gāzes termināļiem, tā lai diferencētu piegādes avotus. Mums komisija viena no prioritātēm ir joprojām panākt to, lai piegādes diversifikācija būtu pieejama arī uh, Baltijas jūras valstīm, uh, tā, lai sašķidrinātās gāzes termināls būtu pieejams arī šajā reģionā, tā, lai reģionālajā līmenī būtu lielāka diversifikācija. Tika saņemts piedāvājums, ka varbūt mēs varētu nacionālos regulāt, nacionālajiem regulātoriem likt sadarboties labāk reģionālajā līmenī. Jā, reģionālā sadarbības starp nacionālajiem regulātoriem ir ļoti veiksmīga, bieži vien runājot par um, Rietum Eiropu, par Ziemeļa Eiropu, par tirgus, tirgus darbības sapienošanu, tur daudzos gadījumos tieši regulātori ir palīdzējuši. Bet es saprotu, ka savukārt citos reģionos tikpat intensīva sadarbība neeksistē. Un arī atšķirības starp gāzes un elektrības sektoru ir diezgan ievērojama. Komisija šobrīd, tas manuprāt bija aprīlī vai maijā, uh, Uh, uzdeva uzdevumu visiem reģionāliem, visiem re, viena reģiona regulātāriem tā, lai viņi varētu mm, piedāvāt savu vīziju attiecību uz to, kā viņi varētu veicināt vietē iekšēja tirgus uh, dinamikas, dinamiku, un mēs saņēmām informāciju mm, par elektrības sektoru, par gāzes sektoru pagaidām nē, un viņi paši tad izteicās par to, kā viņi var izmantot savu potenciālu. runājot par piegādes avotu diversifikāciju. Tika vēl runāts arī to, ka varētu izveidot tādus iepirkuma centrus Eiropā. Es nezinu, vai varbūt tika uzdots arī jautājums, varbūt valsts organizācijām būtu šeit jādarbojas kā investoriem. Komisijas eh, viedoklis būtu šāds, jā, mēs varētu paskatīties uz konkrētiem priekšlikumiem, kas nāktu no tirgus dalībniekiem, bet komisija pagaidām neuzskata, ka būtu nepieciešams izveidot šādu struktūru pēc savas iniciatīvas. Jā, jā, tirgus dalībnieki piedāvāt šādu variantu, protams, vispirms ir jāskatās, vai uh, konkurences noteikumi nav pārkāpti. Nu, piemēram, ja ir izveidot kāda gāzes bāze, kur ir milzīgi operatori, e, viņi ieguldījuši, lai šādu bāzi izveidot, tad, protams, pēc tam vēlāk viņi konkurēs savā starpā, tad, kad mēģinās šo gāzi pārdot Eiropā. Jā, nu, it kā šāda uzglabāšanas bāze nebūtu slikta lieta, bet te pašā laikā ir jāskatās, kas notiks ar konkurenci tajā brīdī, kad nāksies to gāzi pārdot. Nu, tad paskatīsimies, ja ir kāda konkrēta priekšlikuma, varēsim vērtēt. Nākamais jautājums bija par caurskatāmību. Vairāk deputāti par to ir runājuši un ir teikuši, ka ir nepieciešama plašāka caurskatāmība attiecības transmisijas uh, objektiem un par to, um, kā ir ar īpašumtiesībām energo kompānijās. Jā, es pilnībā varu piekrist, ka caurskatāmība ir ļoti vajadzīga. Es agrāk esmu strādājis laptop, eh, telekom sektorā un vēlāk, kad sāku strādāt energo sektorā, Mājas mm, bija ļoti pārsteigta, ka ir ļoti grūti saņemt informāciju par to, kur ir īpašnieki un kādi ilgtermiņa līgumi ir slēgti. Tāpēc arī mums ir jāstrādā kopā pēc šiem jautājumiem. Un šobrīd jau ir spērts solis īstajā virzienā, jo parlaments varēja ietekmēt šo situāciju. Un pieminēts arī jautājums par to, kā tirgotājiem ir jāreģistrējas. Noteikumi saistībā ar atsaistīšanu, protams, arī varēs palīdzēt attiecību uz transmisijas objektiem, jo pirmais jautājums ir, un mēs uzdosim šo jautājumu nacionālajiem regulātoriem, tad, kad viņi plānos certifikācijas procedūru, ir jānorāda uh, detalizēti, kam pieder tīkls. Manuprāt, tas ir ļoti labs pamats. Par kapacitātes tirgiem. Priekšsēdētāji, tagad atbildēšu uz jūsu jautājumu. Manuprāt, Tas ir tas, ko mēs šobrīd izskatām ar diezgan lielu interesi. Un mums ir zināmas idejas arī, ja kapacitātes tirgi varētu palīdzēt finansēt investīcijas, kas mums ir ārkārtīgi nepieciešamas, nu tad varam izskatīt šādu iespēju, varam atklāt izskatīt to. Bet te pašā laikā jautājums vienmēr ir par detalizētu piedāvājumu, jo pasākumi, protams, var ietekmēt situāciju tirgu. Mērķis, protams, ir panākt to, ka, ja tirgu ir kāda intervence, tad mēs nedrīkstam uh, samazināt tos pozitīvos signālus, kas nāk no tirgus. Tāpēc arī, ja šāda veida pasākumi tiek īstenoti, tad tiem ir jābūt samērīgiem un ļoti labi mērķētiem, lai nebūtu efekta, ka mēs pārāk lielu energopiegādes daļu izņemtu no tirgus. Tas savukārt var ietekmēt citas jomas un par to tika runāts arī ar apvienotās karalistas administrāciju. Ja izņemtu, piemēram, atomenerģijas ražošanu un atjaunīgo uh, resursu izmantošanu no tirgus, tad kas tad tur vēl ir palicis? Tāpēc arī šobrīd būtu pārāk āgri nākt klajā ar konkrētiem priekšlikumiem, bet jebkurā gadījumā jautājums ir svarīgs, šis jautājums ir jāturpina analizēt. Uh, un jāpiedāvā loģiski uh, risinājumi par to, kā tirgi varbūt ir jāmaina, ja vien tas ir nepieciešams, kad mēs jau sākam strādāt jaunajā uh, veidā, kad ir dažāda veida ražošana un ka ir nepieciešams to visu savietot. Runājot par cēnu veidošanas elementiem un par energo trūkumu un par to, ka iedzīvotājiem, iedzīvotājiem jāizjūt uh, investīciju trūkums uh, energo tirgū, manuprāt, tas ir jautājums, kas ir ārkārtīgi sarežģīts. Jā, tas, tas, ko Polija pieminēja par elektrības pārtraukumiem un tas, ka vienkārši netiek pietiekami investēts tajā, lai modernizētu un atjaunotu tīklu. Uh, Jā, skaidrs, ka ir nepieciešams pietiekama nauda arī investēt tā, lai tīkli būtu pietiekami kvalitatīvi. Bet ir jāsaprot, ka šāda veida investīcijas ir patiešām saistītas ar cenām, kas tiek piedāvātas iedzīvotājiem. Jo, ja jūs paskatīsieties, cik daudz mājasēmniecība ir Eiropā, kas joprojām izmanto regulētās cenas, tad jautājums, protams, ir ļoti nopietni, tīpaši, ja mēs runājam par to, ka regulētās cenas ir tik zemas, kā īstenībā ļoti tuvu izmaksām. Jā, es saprotu, ka jautājums nav vienkāršs, jautājums par regulētām cenām, bet te pašā laikā mums komisijai ir jāskatās uz šo situāciju un, kā jūs jau pieminējat, pārkāpuma procedūras jā, daudzos gadījumos nāksies dalībvalsts aicināt uz tiesu. Regulētās cenas pēc definīcijas būtu jāaizliedz. Tai pašā laikā ir jāsaprot, ka, ja eksistē regulētās cenas, tad tām ir jābūt ļoti mērtiecīgi izmantojamam. Jā, tik tiešām ir kādi uh, iedzīvotāji, patērētāji, kas ir jāaizsargā ar regulēto cenu mehānismu tad to var izmantot. Te pašā laikā attīstoties konkurencei, attīstoties tirgumu, ir jābūt iespējai arī uh, strādāt tirgu un jāsaprot, ka ir tikai atsevišķa patērētāja grupa, kas ir īpaši neaizsargāta un kur ir jāpalīdz. Un tad varbūt ir arī kādi citi pasākumi, piemēram, saistībā ar uh, Eh, energoefektivitāti. Varbūt ir nepieciešams eh, nodrošināt labāku māju izolāciju. Un tad tādā veidā taupīt enerģiju. Bet, nu, kā jau teicu, pārāk plaši regulēto cenu izmantošana varbūt nav tas veiksmīgākais mehānisms. Var izmantot regulētās cenas, bet uh, daudzos gadījumos tam ir negatīvā ietekme uz investīcijām. Es nezinu, vai esmu atbildējusi uz uzdotiem jautājumiem. Varbūt kaut kas palicis neatbildēts. Ja kaut kas vēl trūks, tad lūdzu uzdodiet jautājumu vēlreiz. Es labprāt sniegšu jums atbildi, un, protams, ja vēl ir kādi neatbildētie jautājumi, var arī divpusē visu runāt. Danko Bernards, tas vārds. Paldies! Jā, tika uzdot ļoti detalizēti jautājumi, uz kuriem kolēģi saņēma tikpat detalizētas atbildes. Sirsnīgs paldies, ka ieradāties. Un varbūt būtu labi, ja mēs varētu saņemt tādu sarakstu ar problēmu uzskaitījumu, nevis kaut kādu tabulu, lai varētu labāk pārskatīt, kurā, kādas problēmas uh, ir sastopams kurā valstī. Uh, Tātad mums būtu tāds uh, uzskatāms materiāls, lai mēs varētu saprast, vai, vai kaut kas ir mainījies vai nē. Paldies par jūsu ierašanos, par piedalīšanos debatēs. Un tagad esam noslēguši darbu pie piektā darba kārtības punkta. Un līdz ar to varam ķerties pie ceturtā, jeb jaunā sestā darba kārtības punkta. Tad, kad ieradīsies mūsu viesis. müssen noch ein, zwei Minuten warten, bis. Pagaidīsim kādu minūtīti, lai varētu saslēgt viss ierīces. Laura has it. Machen Sie das auch oh noch? It works. Well, somebody told me that it yes. should. Yes. Oh, wonderful. Okay, ladies and gentlemen, dann machen Dāmas un kungi, turpinām ar jauno sesto darbu kārtības punktu. Vēlēs mums vidū sveikt Grīna kungu, kas pārstāv augsta līmeņa ekspertu grupu svarīgāko uh, pamattehnoloģiju jautājumos. Mēs jau par šo jautājumu esam apspriedušies. Tas ir ļoti būtisks jautājums, un ir labi, ka mēs par to varam atkal apspriesties. Krīna kungs, lūdzu jums vārds. Jā, very interesting. Hey. Un esam saņēmuši arī ļoti interesantu informatīvu materiālu. Paldies, priekšsēdētāji, sveicināti dāmas un kungi. Man ir patiešām liels gandarījums uh, uzstāties jūsu komitejā, kas veic tik būtisku parlamenta darbu. ALG vārdā vēlējos uh, arī jūs sveikt. Jāsaka, ka šī grupa tika izveidota 2010. gada jūlijā. Šķiet, ka visi esat iepazinušies ar šo ziņojumu, un tas arī atrodas jūs priekšā uz galda. Ziņojums uh, dienas gaisni ieraudzīja pagājušā mēnesī. Vēlējos jums pastāstīt par galvenajiem uh, akcentiem šajā ziņojumā un vēlējos arī lūgt palīdzību, kā labāk īstenot šos ieteikumus. Uh, Domāju, ka šis ziņojums jums liksies saistošs, jo ALG jūs te varat redzēt arī uh, mūsu prezentāciju un uh, ziņojumu beigās ir arī mūsu darbinieku saraksts. Šajā grupā darbojas uh, ļoti daudz um, dažādu savu līmeņu ekspertu. Uh, un viņi ir izstrādājuši arī konkrētus noteikumus. Mēs saprotam, ka ir jāspēr izšķirīgi soļi jau pašā nākotnē, jo savādāk tiks zaudēts daudz darba vietu jūsu uh, vēlēšanu apgabalos. Ļoti uh, daudz augsta līmeņa amati, izpētes, uh, attīstības jomā. Uh, rūpniecībā vienkārši pazudīs no skatūs, ja nekas netiks darīts lietas labā. Tādēļ lūdzu iepazīstieties ar šo ziņojumu rūpīgi un pēc tam gaidīšu jūsu jautājumus. Tātad mēs runājam par pamattehnoloģijām, tālāk es vēlēšos pastāstīt, kas īsti notiek visā pasaulē šajā jomā un tālāk uzklausīsim ieteikumus. Un mēs arī sniegsim zināmas padomus, ko darīt lietas labā. Komisija teica, ka ir jāizveido šāda grupa, tika uh, izvēlētas sešas jomas - nanotehnoloģijas, mikroelektronika, biotehnoloģija, fototronika, kā arī materiāli un uh, attīstītas ražošanas sistēmas. Uh, Tažānī Krūsa un Gvegan Kina komisāri tikās šī gada ziemā, un viņi tā tad stāvēja, tā teikt, pie šīs uh, augsta līmeņa grupas šūpuļa. Jāsaka, ka pamattehnoloģijas ir ļoti būtisks, lai vispār kaut ko uh, ražotu. Uh, nu, paskatīsimies uz tādu lietu kā mobilais telefons. Domāju, ka tas atrod gandrīz jūs visu kabatās. Tātad šeit ir uh, dažādi materiāli, ir uh, mikroshēmas, uh, ir nanotehnoloģijas, uh, tad ir fototehnoloģijas, lai jūs varētu, piemēram, fotografēt ar savu mobilo telefonu, uzņemt filmiņas. Uh, un dažreiz pat tiek izmantotas biotehnoloģijas, lai varētu identificēt zvanītāju. Tālāk eh, dažādas ierīces, lai noteikti, vai cilvēks ir slims ar putnu grupu, arī šādai ierīcei tiek izmantot materiāli, mikrotehnoloģijas, nanotehnoloģijas, fototehnoloģijas, kā arī biotehnoloģijas. Un arī šie, piemēram, foto, fotovoltaiskās uh, ierīces uh, jeb saules baterijas. Šeit arī tiek izmantot materiāli, mikroelektronika, nanotehnoloģija, biotehnoloģija un arī fototehnoloģija. Tātad šie visi produkti ir jebkuras ierīces neatņemama sastāvdaļa, un jūs tagad uz ekrāna redzat mašīnu, un 70% no mašīnām tagad sastāv no elektronikas. Protams, tiek izmantot arī mākslīgie materiāli riepām, tālāk fototehnoloģijas apgaismošanai un tāpat citi materiāli. Pamattehnoloģijas eh, īstenībā eh, tiek izmantotas gandrīz visās, eh, visos ražošanas sektoros. Runājot par pamattehnoloģijām, mēs te varam runāt par autoražošanu, par apgaismas ķermeņa ražošanu, nanotehnoloģijām, elektroniku un Eh, šīs eh, ķēdes, ražošanas ķēdes sākumā jūs redzat pamattehnoloģijas. Līdz ar to mums ir jābūt avangardā pamattehnoloģiju jomā, lai varētu ražot produktus, kas radīs jaunas darba vietas Eiropas Savienībā un piedāvās labāk nākotni mūsu pilsoņiem. Tur vispār nav nekādu šaubu. Tālāk pievērsīšos padziļinātai situācijas analīzei. Vēlējos pateikt, ka Eiropa joprojām ir konkurētspējīga tehnoloģija ražošanā. Tālāk raugoties uz grafiku, šeit zilajā un dzeltenā uh, Dzeltenais nogrieznis, tie ir, tās ir pamattehnoloģijas, kas tiek ražotas šeit. Zaļā līnija attēlo to, kādas pamattehnoloģijas un patenti jo tiek ražot trešajās valstīs. Jūs varat redzēt, ka Eiropas Savienība joprojām atrodas priekšgalā, bet Āzijas tīģeris arī nesnauž, tas min mums uz papēžiem. Uh, un aizvien eh, vairāk jaunu spēlētāju ienāk tirgū. Bet Eiropas Savienība joprojām, uh, nu, eh, atrodas šī maratona priekšgalā. Eiropas Savienībā atrodas ļoti daudz būtisku spēlētāju, tajā skaitā arī Francijā bāzētie uzņēmumi, piemēram, CFA Francijā. Tālāk. Es esmu uh, jums piedāvājis trīs piemērus no trim ļoti atšķirīgām jomām. Uh, tās ir baterijas, ko izmanto elektromobīļos, uh, tālāk bioetanols, kā arī fotovoltaiskās baterijas. Sākumā par baterijām, par uh, baterijām elektromobiļos. Šie trīs trīs stūrīši, ko jūs redzat, attēlo to, cik daudz patentu ir izdodas visā pasaulē. Tā tad eh, AS, abās, eh, abos Amerikas kontinentos, Eiropā un Āzijā jūs redzat, ka Eiropā ir 31%, Āzijā ir 35%. Tas varbūt jūs pārsteigtu, bet eh, tā tad eh, tā nav pārāk liela atšķirība. Bet ko parāda šie aplīši? Tur ir uh, norādīti ražošanas apjoma un darba vietas. Āzijā uh, šis procents ir 87 eiro. Uh, Tātad 87% no darba vietām un ražošanas, 1% ASV, un uh, nulle Eiropā. Runājot par augstu līmeņa bateriju ražošanu. Protams, Tagad mēs runājam par jaunu bateriju izstrādāšanu, par elektromobīļu ražošanu. Šie ir konfidenciāli dati no Renault automobiļu ražotāja, cik naudas tiek tērēts, lai šo jomu attīstītu. 3,3 miljārdi eiro Āzijā un 2,5 miljardi tika iztērēti bateriju ražošanai. Jāņem vērā, ka baterijas gan drīzumā varētu aizstāt zinēju. Tas ir uh, Eh, tā ir galvenā automobīļa sastāvdaļa. Un Eiropā šī summa, ASV šī summa sasniedz 9,2 eh, miljārdus, 1,48 uz baterijām, un Eiropas Savienībā eh, tie ir tikai 1,2 miljārdi. Tātad, kā mēs varam attīstīt auto nozari, neieveicot pietiekam daudz investīciju? Ko darīt? Obama, tad, kad viņš uh, uzstājās janvārī, teica, ka ir mainījušies noteikumi, un viņš uh, aģentūrām, kā arī kongresam teica, ka ir jādara viss, kas ir nepieciešams, lai atkal uh, izvirzītos priekšā šajā skrējienā, tehnoloģijas skrējienā. Tālāk jūs šeit redzat vārdu outbuild, uh, tātad apsteigt pārējo pasaules daļu. Apakšā jūs redzat Andrew Grove fotografiju, tas ir cilvēks, kas uh, dibināja uzņēmumu Intel, un viņš teica, ka ir nepieciešams piesaistīt um, ārvalstu ražotājus, uh, lai viņi varētu darboties ASV Un eh, ASV uh, eh, ir darbojusies pietiekami agresīvi un pārliecinoši, lai pievilinātu ārvalstu uzņēmumus, lai tie sāk darboties ASV teritorijā. SAFT uh, ir uzņēmums, kas kādreiz strādāja Francijā un tagad uh, ir atvēris mm, fabrikas ASV. No 200, 2 miljoni, 200 miljoni uh, um, ASV dolāru safta atvēl ražošanai un 95 miljoni ir grants no ASV. Tas pats attiecas uz uh, BASF. 50 miljoni ražošanai un 24,5 miljoni ir grants no ASV valdības. Tātad mēs zaudējam uh, ļoti daudzus būtiskus ražotājus, uh, kas pārceļas no Eiropas uz ASV. Tālāk, bioetanols bija otrs mans izvēlētais piemērs. Mēs šeit redzam uh, trīs stūrīšos ir attēlots, uh, kur ir um, izdots visvairāk patentu. Tātad vislielākais skaits ir izdots Eiropā 36, Ķīnā 23 un ASV 34. Bet kas notiek ražošanas jomā? 54% ASV, 5% Eiropā un šis skaitlis turpina rukt. Tā tad ir eh, ļoti liela plaisa starp ražošanu un zinātni. Vai situācija uzlabosies? Kas notiek Brazīlijā? Piemēram, Brazīlija teica, ka viņi eh, šajā nozarē ir um, apņēmušies investēt apmēram 18 miljardus ASV dolāru. Bet ko ir piešķīrusi Eiropas investīcija banka. Eh, šī summa sasniedz 6 eh, miljārdus 2010. gadā. Tā tad ir jāinvestē krietni vairāk. Ņemot vērā Obamas uh, uzmundrinājumu, ASV ir kļuvusi vēl agresīvāka, lai piesaistītu galvenos tehnoloģiju līderus Inos ir apvienotā karalistē darbojušos kompānija, un tagad tā sāk darboties ASV. Viņiem tika piešķirt, viņiem, viņiem tika piešķirts iespējas ražot uz vietas, tātad 130 miljonu dolāru lai varētu ražot savus produktus uz vietas. Tālāk 50 miljoni bija uh, grāns no enerģētikas ministrijas un vēl arī 75 mi miljonu grāns no uh, lauksaimniecības ministrijas. Līdz ar to mēs varam teikt, ka daudzi uzņēmumi no Eiropas tiek pārvalināti uz uh, ASV. Tālāk saules baterijas jāņem vērā, ka Eiropā ir lielākais tirgus šādiem izstrādājumiem. Uh, 77% no globālā tirgus atrodas Eiropā, tā tad uh, mums ir jāizmanto šīs iespējas. Šodien es uh, lidoju uz Briseli un uh, International Herald Tribune. Es lasīju par, šeit ir liela, uh, liels attēls, kurā ir uh, Vācijas pilsētiņas mērs. Uh, kas atver fabriku, kurā tiks ražotas šīs saules baterijas, un uh, mēs tātad varam paši pārliecināties, ka Eiropā ir šis tirgus, bet kas notiek patentu jomā, Eiropas Savienībā piedara 29% no patentiem un 27% piedara ASV. Mēs vienmēr dominējam patentu jomā. Un kas notiek ražošanā? Tirgus ir Eiropā, tā tad mums vajadzētu būt lielākajam tirgus procentam. Uh, 77% no tirgus ir Eiropā, bet mazāk par 13% tagad ir mūsu rīcībā. Vai situācija uzlabosies? Augst līmeņa grupa ir veikusi analīzi. Es saprotu, ka šie skaitļi uh, nu, nebūs redzami avīžu pirmajās lapusēs. Uh, tā ir situācija, kāda valdīja Eiropas uzņēmumos 2001., 2004., 2009. un 2010. gadā. Jūs redzat, šeit ir dažādi karodziņi, kurā valstī darbojas katrs uzņēmums un sešas no līdera, seši no līderu uzņēmumiem, kas ražo saules baterijas, atrodas Eiropā. Un 2009. gadā tā bija tikai, tas bija tikai viens uzņēmums, kas atradās top 10. Un jāsaka, ka uzņēmums Zīsels eh, uh, eh, turpina sarukt, un kur tad atrodas pašreizējie līderi ASV. 2001. gadā bija eh, viens šāds uzņēmums, bet tagad to skaits ir krietni pieaudzis, un kas notika Āzijā, nu Japāņi strauji min mums uz papēžiem. 2001. gadā bija četri šādi uzņēmumi, 2009. gadā divi, un 2010. gadā divi. Kurš ieņems pārpalikušās vietas? Nu, re, tāda ir situācija. Astoņas no top desmit vietām ieņem ķīniešu uzņēmumi. Un iespējams nākamgad uh, to skaits vēl pieaugs. Saules bateriju eh, ražotāji uh, Eh, saprotu, ka ir nepieciešams mērogs, ir eh, jābūt eh, pietiekami lielam tirgum, lai varētu darbot, un tika piešķirti aizdevumi 21 miljardu dolāru apmēra Ķīnas uzņēmējiem. Un šie aizdevumi pat netika sniegti, ņemot vērā reālās tirgus izmaksas. Eiropas investīcija banka nevar piešķirt tādus aizdevumus par izdevīgākiem procentiem. Deutsche Bank arī sagatavoja ziņojumu pirms kāda laika, kurā norādīja, ka Ķīna ir uh, apņēmusies piesaistīt investīcijas 33 miljārdu uh, dolāru apmērā. Tātad jūs ļoti labi varat ievēr, iedomāties, kas aizņems pirmās vietas top 10 nākamajā gadā, top 10. Tātad mums ir lielākais tirgus Vācijā un citās valstīs tiek ražots daudz šo izstrādājumu, bet mums ir nepieciešams stimulu programmas, ir bijušas valstis, kas ir izmantojušas miljardus, lai veicinātu šādu ražojumu izstrādi, bet eh, šī nauda ir aizplūdus Ķīnas virzienā, tur tiek veikts galvenais darbs. Un tagad Eiropā mums ir tāda nāves ieleja kas šķir zināšanu no tirgiem. Mēs eh, iztērējam ļoti daudz naudas Eiropā, un eh, mēs iztērējam ļoti daudz izpētes jomā, bet eh, ir jābūt šai izpētes sasaistei ar tirgu, ar konkrētām uzņēmējdarbības prasībām. Bet bieži vien šīs zināšanas, diemžēl, nerezultējas darba vietās un tirgus garantijās. Uh, Tādēļ mums tagad ir jāuzceļ tilts pāri šai nāves ielējai. Bet eh, vēl nobeigumā vēlējos pateikt, kas notiek citās jomās. Eh, eh, spūdīšu ražošana, piemēram, Philips ir liels pazīstams uzņēmums un gaismas ķermeņu nozarē notiek gandrīz tas pats, kas notiek bateriju ražošanā, piemēram. Mēs eh, redzam arī eh, dažādus eh, izstrādājums, piemēram, lampiņas, detaļas, mikroshēmas, un ļoti daudz no šiem izstrādājumiem tagad tiek ražoti tieši Āzijā. Ja mēs runājam par pieprasījumu stimulēšanu, Ķīnā ir izveidota jauna programma, uh, Un e, tika e, šī programma tika nosaukta LED pilsētas, kurā tika izvirzīts 21 pilsēta, kurā tā tad tiks iz, izmantots tikai LED lampas, arī apgaismojot ielas. Eiropa joprojām uz to nav, e, Eiropas to ir reaģējusi un tiek piešķirti granti 10 miljonu eiro apmērā, lai konkurētu ar Ķīnu šajā jomā. Un tad, kad tika izziņots šis konkurss, tad, protams, mēs dzirdējām tādus uh, neapmienāts izsauciens no Ķīnas. Un es domāju, ka šī situācija uh, kādu brīdi vēl būs tāda pati. Kas uh, notiek Eiropā? ir uh, Eiropas izpētes padomē, mums ir ļoti daudz labu zinātnieku, mēs varam ražot labāko tehnoloģiju. Un ir kāds uzņēmums Spintek, kas nevarēja atrast investīcijas, lai varētu turpināt ražošanu. Un tagad ražošana tiks veikta Krievijā uzņēmumā Rusnano, jo viņiem ir piesaistīta līdzekļa 300 miljonu dolāru apmērā. Eiropa, ASV ir komiteja, kas ir līdzīga šai augsta līmeņa grupā, un viņi nāca klajā ar vidusposma ziņojumu, un viņu secinājumi ir ļoti līdzīgi mūsu izdarītajiem. Uh, Pirmām kārtām viņiem arī ir uh, jāceļ tilts pāri nāves ielējai un ir jāpadomā par tehnoloģiju infrastruktūras uzlabošanu, nevis tikai zinātnes uh, infrastruktūru. Mēs ļoti daudz runājam par zinātniekiem, bet mēs nerunājam par tehnoloģijas iekārtām. Viņiem ir jāpātrina uh, ražošanas progresa, ir jāuzlabo uh, izpētes un attīstības aktivitātes, un tās ir jāsas jāsasaista ar eh, ražošanu. Tātad šīs jomas nevar atdalīt eh, viena no otras. Un ir jāievieš jaunas politiskās iniciatīvas, lai beidzot uh, izkļūtu no šīs uh, visai skumjās situācijas. 28. septembrī mums ir tikšanās ar komisāru Almūniju, bet jāsaka, ka līdz šim mēs esam sasnieguši visai beidīgu progresu, lai piedāvātu labākas spēles noteikumus Eiropas nozarei, Eiropas rūpniecībai, kam ir jācīnās ar šiem milžiem Ķīnu un ASV. Tālāk, no 199. Uh, projektiem 80 eh, projektu, kas ir izvirzīti Ķīnā, ir veltīti tieši pamattehnoloģiju izstrādē. Tālāk veicām pētījumu, eh, lai salīdzinātu dažādas aktivitātes, attīstības aktivitātes visā pasaulē zaļais stabiņš parāda to, cik daudz naudas tiek piešķirts izpētēji. Tātad šeit ir Ķīna, Koreja un ASV. Ķīnā 11% un Tātad 11% tiek piešķirti pamat izpētēji, 32 uh, padziļinātāji izpētēji un pārējā nauda tiek atvēlēta jau uh, konkrētā izpētē un ražošanai. Korejā šie procenti ir gandrīz tādi pati, di, paši 24 pamat izpētēji, tālāk uh, 32 izmantošanai un 44% attīstības izpētēji. Un kāds izstās ASV 24? 25 un attiecīgi 48%. Uh, vislielākā nauda tātad tiek veltīta tādai izpētēji, kas ir tiešā veidā saistīta ar ražošanu, ar rūpniecību, lai uh, izpētes rezultāti tiktu pārvērsti konkrētās tehnoloģijās. Ko mēs iztērējam? Mēs iztērējam 36% pamat izpētē, jo mēs vēlamies, lai mums būtu patenti, lai mums būtu publikācijas, lai mūsu zinātnieki būtu pazīstami. Uh, un īstenībā pie mums ir savādāks ieražas, un mēs pagaidām šo uh, sistēmu nevaram mainīt. Es domāju, šie skaitļi, šie attēli ir ļoti daļrunīgi, un mums ir jārunā nevis par uh, pamatzinātni kā tādu, par to, kas notiek kaut kur pie galda vai laboratorijā, bet jāprūpēs par to, lai tas tiešām būtu izmantojams ražošanā, ražojot augsta līmeņa tehnoloģijas. Uh, Tāda ir pašreizējā situācija, un ar visiem šiem skaitļiem var iepazīties arī mūsu ziņojumā, kas atrodas jūs priekšā. Un es vēlos, lai jebkurš Eiropas komisijā man pateiktu, uh, kā uzlabot šo situāciju un kā piešķirt vairāk līdzekļu attīstības izpētēji. Un eh, š, visas detaļas jūs varat eh, atrast savā ziņojumā, bet kādi ir mūsu ieteikumi? Pirmām kārtām mums ir jāsaprot, ka pamattehnoloģijām ir jābūt prioritārām Eiropā, ir jābūt konkrētam plānam. Otrs ieteikums mums ir jābalstās ne tikai uz tādu akadēmisku zinātni, bet arī uz zinātni, kas saistīta ar praksi, ar jaunu produktu izgatavošanu, eh, tā, ka tas notiek Āzijā. 5, 6, 7, 8 šajā attēlā eh, tie ir pasākumi, kas netiek finansēti Eiropas Savienībā. Bet uh, eh, ASV un Āzijā tas gan notiek. Un visbeidzot mums ir jāmaina uh, izpētes un attīstības definīcija, ir jābūt uh, Eh, konkrētām inovāciju un izpētes finansējumu programmām Eiropas Savienībā, un, protams, ir jāiepazīst ar paraugu praksi visā pas valstī, ja, piemēram, 25% ASV, 25% no finansējuma ASV tiek izmantošai akadēmiskai zinātnē, kāpēc mums ir jātērē tik milzīgas summas. Es tikai gribēju pieskarties vēl kādam jautājumam, proti ASV, ja jūs saņemat finansējumu no enerģētikas ministrijas vai no citas valdības iestādes, jums e, šie uh, izpētes rezultāti ir jāpielieto galvenokārt ASV, uh, Japāna, Korejā, Ķīna šoreiz neminēšu, ja jums līdzekļus piešķir Uh, valsts, tad jums pa, patenti ir jāizmanto galvenokārt jūsu valstī. Bet Eiropas komisijas programmās šāda noteikuma nav. Līdz ar to mēs uh, ļoti daudzus patentus uh, finansējam, gan bateriju, gan fotovoltaisko bateriju. Uh, patentus, tie rodas šeit, dzimst Eiropā, licences tiek piešķirtas, piešķirtas universitātēm, uzņēmumiem un tā tālāk, bet pēc tam šos patentus var izmantot kaut kur citur. Tādēļ mēs ļoti aktīvi sadarbojamies ar Barņē kungu un Tajāni kungu, lai parūpētos par šādu patentu politiku Eiropas Savienībā, lai to varētu salīdzināt ar konkurētspējīgo politiku uh, ASV un Āzijā. No 2014. gada 80 miljārdus ir paredzēts e, izmantot inovācijām un izpētēji un jāparūpējas, lai, šīs, e, lai šī darba augļi pirmām kārtām tiktu izmantot tieši pie mums pašmājās, nevis kaut kur citur. Protams, ir jākombinē arī finansējums no dažādām ES programmām. Tas izklausās ļoti vienkārši, bet to ir grūti īstenot. Un visbeidzot, ja runājam par valsts atbalstu, mēs vēlamies, lai šeit tiktu ieviesta konkrēta klauzula, piemērotības klauzula, kas ļautu Eiropas Savienībai samērot tos stimulus, ko piedāvā citi spēlētāji ar uh, savām iespējām. Jo mēs, protams, nevaram piešķirt tik liels līdzekļus, kāda izpēta ir atvēlēta Ķīnā, bet uh, es domāju, ka arī konkurētspējas ģenerāldirekcijai šeit kaut ko vajadzētu darīt. Tālāk ir tehnoloģijas izpētes padome. Uh, jā, tā ir darbojusies labi, mēs esam izsnieguši ļoti daudz patentu, un būtu ļoti jauki, ja mēs tikpat daudz līdzekļu varētu iztērēt eh, finansējot tehnoloģijas, lai inženieri varētu izstrādāt jaunas tehnoloģijas, kas radītu arī jaunas darba vietas. Eiropas uh, Izpētes padomu mums ir piešķīrusi tikai vienu grantu, jo ir ļoti grūti piesaistīt līdzekļus. Jā, nu, ļoti tādi eksotiski temati vienmēr eh, zinātnieku paneļos piesaista uzmanību, bet eh, tehnoloģiju finansējumu nav tik mm, vienkārši atrast. Un tagad vēlējos pastāstīt, kā jūsu godātā komiteja varētu man pa palīdzēt. Es atvainojos, ka esmu tik eh, varbūt tiešs, bet uh, citu iespēju neredzu. Pirmām kārtām lūgtu, lai Eiropas komiteja pilnībā īstenot augstu līmeņu grupas ieteikumus, ņemot vērā uh, šo ziņojumu un tā rezultātus. Iz, izklausās, ka tas ir tā pašsaprotam, bet, diemžēl, joprojām šie noteikumi uh, vai ieteikumi nav īstenoti. Tālāk ir jādomā arī par attīstības izpēti un tās sasaisti ar paraugu praksi. Lūgtu, lai jūs uh, mani atbalstītu, proti, lai komisija beidzot pieņemtu šos ieteikumus. Tālāk ir jābūt skaidriem un nepārprotamiem mērķiem attiecībā uz to budžetu, kas tiek piešķirts izpētēji un inovācijām. Un visbeidzot, es lūkšu jūs un uh, godāto priekšsēdētāju kungu varbūt uh, nākamo 6 vai 12 mēnešu laikā organizēt uzklausīšanu par to, kāda šķēršļa joprojām atrodas pamata tehnoloģiju ceļā Eiropas rūpniecībā. Es domāju, ka šāda uzklausīšana būtu ļoti vērtīga, un ja mēs vēlamies saglabāt labi apmaksātas darba vietas, uh, jūsu uh, vēlēšana apgabalos, tad mums beidzot ir jāsāk rīkoties. Paldies par jūsu pacietību. Green, uh, Dank, das war eindrucksvoll. Paldies, Krīna kungs, tas bija ļoti iespaidīgi. Tagad uh, būs diskusijas un pirmā Grostits kundze lūdzu. Uh, merci beaucoup, monsieur. Voudrais... Liels paldies. Es tiešām gribu no sirds jums sveikt par šo prezentāciju. Diemžēl tā mums neļauj būt īpaši optimistiski noskaņotiem, jo te mēs eh, secinām, ka Eiropa ir palikusi iepakaļ un tā arvien vairāk atpaliek no citiem. Un eh, šis tie priekšlikumi ir arī attiecībās 2012. gadu, un kamēr tas netiek īstenots, tikmēr mēs vēl vairāk iekavējam. Liels paldies par ļoti skaidro liecību pašreizējai situācijai. Jūs mums sniedzāt argumentus eh, tam ziņojumam, par kuru mēs pirms dažiem mēnešiem balsojām saistībā ar Eiropas rūpniecības politiku. Es biju referente eh, Eiropas tautas partijas vārdā un eh, vairāki elementi šajā ziņojumā jau atainojās, daži elementi no tiem, kurš jūs minējāt. Jūs e, uzsvērāt vairākas lietas, un mēs secinām, ka skaidrs, ka mums mūsu noteikumi ir jāmaina. Ja mēs nemainīsim mūsu tirgus un konkurences noteikumus, tad mēs nekur nenonāksim. Tātad nepieciešama ir uzklausīšana, jā, tāda ir nepieciešama, taču te mums jāaicina tie kolēģi, kas strādā iekšējā tirgus un konkurences komitejā, jo mūsu rūpniecības pētniecības komitejā mēs nešaubāmies uh, par jūsu vārdu patiesumu. Un, un tas arī atainojās mūsu rūpniecības ziņojumā, tas bija mūsu sociālistu grupas pārstāvis, viņš bija referents, un šis ziņojums tika pieņems ar milzīgu vairākumu, pastāvēja konsens, taču nepieciešams, lai šāds konsens, konsensus valdītu arī pie mūsu kolēģiem, kas ir atbildīgi par konkurenci, lai arī viņiem būtu iespēja jūsos ieklausīties. Un vēl ir viena lieta, ko gribēju sacīt. Jūs runājāt par pētniecību. Vai jūs vienmēr vēl ar vien baidāties no smadzeņu aizplūšanas? Mēs zinām, ka mūsu augstākā izglītība universitātes nav tiešām konkurēt spējīgs pasaules līmenī, taču vai vēl ar vienu pastāv šī smadzeņu aizplūšana, par kur tik runāts agrāk? Kā mēs varētu piesaistīt augstu līmeņu zinātniekus no ārzemēm? Kā mēs varētu novē, eh, īstenot pietiekoši labu komunikāciju, lai eh, iedzīvotāji nebūtu pret tehnoloģiem, piemēram, tādām kā nanotehnoloģija? Eh, piemēram, vides komiteja šajā parlamentā bija pilnīgi pret to. Kolēģiem bija kolēģi no tā baidījās. Jā, protams, bailes varētu pastāvēt. Mums, mēs taču Eh, bažījāmies par mūsu vīdes aizsardzību un mēs jūtamies atbildīgi mūsu iedzīvotāju pilsoņu priekšā, taču vajag taču arī pareizi skaidrot, kādi ir plusi šiem jaunajām tehnoloģijām, un tās ir inovatīvās tehnoloģijas. Un visbeidzot, es domāju, par šo jautājumu mēs runājam arī mūsu industriālās politikas ziņojumā. Ir vitāli svarīgi nodrošināt, lai nepārvietotos uzņēmumi un darba vietas ārpus Eiropas Savienības. Jāparedz uh, eh, uh, eh, noteikumu izmaiņas, mums jāmaina noteikumi, lai mēs varētu konkurēt pasaules tirgu. Mums ir jāizveido lieli industriāli Eiropas uzņēmumi Tie taču jau pirms uh, vairākām desmit gadiem tika izveidot, bet šodien tie vairs netiek veidot, tāpēc, ka mums nav uh, eh, noteikumi, kas sekmē to izveidu un nu, uzturēšanu. Man jūsu prezentācija iedvesa bailes. Jūs mums devāt tādu iespaidu, ka Eiropas komisija paliek kurla, tā neieklausās jūsu argumentos, šī situācija tiešām smaga, vai jums ir arī kontakti ar dalībvalstīm, ar dažādu dalībvalstu pārstāvjiem, tātad ar padomi. Jūs taču varētu arī viņus eh, mēģināt pierunāt, tomēr uzlabot situāciju. Jā, es zinu, ka es izsakos diezgan ilgi, bet eh, taču mums šādā veidā ir jāatbild uz šo ekonomisko krīzi, jāuztur mūsu darba vietas. Paldies! Reira Marurelu kundze, lūdzu. Muchas gracias, presidente. Liels paldies, priekšsēdētāji. Arī es savas grupas vārdā mm, gribētu pateikties mūsu šodienas viesim par viņa lielisko prezentāciju un arī sveicu jūsu ekspertu grupas darbu. Man bija interesanti noklausīties jūsu komentāros, rekomendācijas, analīzē, un es e, ļoti labi saprotu jūsu vēstījumu, un tagad jūs varat rēķināties ar mūsu atbalstu. No nu, visa jūsu sacītā, kas izskanēja šeit un jūsu ziņojumā rakstītā, es gribētu izcelt divas svarīgas lietas. Tādas tās ir vismaz manā skatījumā. Un es gribētu arī uzzināt jūsu viedokli. Vispirms runājot par kapacitātes izveidi. Bieži vien nav saiknes starp universitātēm un tirgus dalībniekiem. Ko jūs domājat, kā mēs situāciju varētu uzlabot? Un tad eh, ir arī nepieciešama daudzdisciplināra pieeja ir situācijas, kas mums šodien būtu jārisina. Ko jūs par to domājat? Runājot par multidisciplināro pieeju, mēs uh, ietvaru programmā rūpīgi mēģinājām to izskatīt, un uh, mēs iesniedzām grozījumus, un tie tika atbalstīti. Komisijas spēja apvienot cilvēkus disciplinārā veidā te varētu būt svarīga Taču par spīti sasniegtajam progresam vēl ar vienu ir problēmas un cilvēki ir negatīvi noskaņoti. Komisija ir zināmas problēmas šai ziņā un arī zinātniskai sabiedrībai ar to ir zināmas problēmas. Kāpēc tāds pastāv? Kā jūs domājat? Jūs arī pieminējāt, ka ir grūti saprast Eh, citi runātāji sacīja to, ka tas iziet no pretējā. Kā mēs varētu no tā izvairīties? Taču tas ir nepieciešams, lai mēs veicinātu daudzdisciplināro pieeju. Kā mēs to varētu veicināt jūsu skatījumā? Un atgriežoties pie kapacitātes izveides, kādus jaunas kapacitātes mums būtu jātīst. Kas būtu darāms izglītības sistēmas jomā, lai veidotu, veicinātu šo kapacitātu un lai izvairītos no saiknes trūkumu starp akadēmiskajām izglītības iestādēm un uzņēmumiem, kā mēs varētu nodrošināt attiecīgi nepieciešamo cilvēku kapitālu, lai risinātu tā, to situāciju, kur jūs mums aprakstījāt. Rotmans kundze, paldies priekšstādātāji, īpaši gribu atteikties Prima kungam par eh, viņa ļoti svarīgo, mūsu skatījumā ļoti svarīgo prezentāciju šai brīdī, kad mēs runājam par tendencēm, kādas mums būtu, mūsu virzība, kas būtu jāietur nākošajā stratēģijā Mēs par eh, klimatu izvērsām eh, sarunas ar Ķīnu, ASV, ar Brika valstīm. Es konstatēju, ka šīs daudzās valstis, kas ir mūsu konkurenti, ir eh, liek šķēršļus. Mēs tās negrib iesaistīties mūsu, mūsu vides aizsardzības pasākumos, taču tās ražo visus tos uh, Uh, instrumentus, uh, kuriem mēs izstrādājam tehnoloģiju. Un tā šīs valsts vienkārši izmanto savu konkurētspēju. Un skaidrs, ka mums, Grīna kungs, nav pareizās stratēģijas, mēs neinvestējam tur, kur tas būtu jādara, ka mums, un mums nav metožu, lai gūtu pārsvaru šajā konkurences ciņā un te ir gaidām satricinājums, un šim satricinājumam ir mums jāpiespiež pieņemt lēmumu. Un skaidrs, ka mums tomēr ir iespējas sadarboties. Uh, mēs varam taču šeit parlamentā izvērst mūsu pašu konverģents, kā saka Grostetes kundze. Jo tehnoloģija taču pastāv, mums vienkārši jāveido tās sasaist ar mūsu ražošanas sistēmu. Es gribētu jums uzdot dažus jautājumus, varbūt tie būtu tādi kā ieteikumi. Pirmkārt, runājot par spēles noteikumiem. Skaidrs, ka tas ies, eh, te ir iesaistīt vairāk komisijas, vairākas komisijas nozars. Otkārt, šeit ziņumā tiek uzdots jautājums, kādai attīstības komit, eh, politikai ir jābūt eh, mūsu dalībvalstī. dalībvalstī. Un eh, es domāju, ka šajā ziņojumā būtu jāskata reāls fiziskās kartes, konkrēti, konkrētie ražošanas, konkrētās ražošanas vietas, konkrētie uh, resursi. Kāpēc, lai mēs savā Erasmus programmas ietvaros nevarētu darīt tā, kā rīkojas ASV, rast uh, attiecīgus jaunos talantus, kas varētu kļūt mūsu nākošie rūpniecības virzītāji? ASV aģentūra, kas nodarbojas ar patentu izstrādi, pa visu pasauli ceļo meklējot jaunos uh, talantus. Tātad mums ir nepieciešama stratēģija starp izglītības iestādēm, laboratorijiem, jaunajiem zinātniekiem un patentu izstrādātājiem. Un līdz ar to mums ir jāpieprasa kom no komisijas fiskālais pētījums. Kādi šodien ir visi instrumenti, kas paredz uh, pētniecības rezultātu izstrādi. Es esmu izvērsus nelielu analīzi un es secinu, ka Francija piesaista jaunas, jaunas daudz jaunu uzņēmumu pateicoties fiskālajiem atvieglojumiem. Taču šie uzņēmumi pēc tam dodas prom. Un kad mēs paraugāmies uz to, kur viņi dodas, tad mēs secinām to, ko saka Grinkungs. Mēs vairs neesam labākie ražotāji. Tad mēs ieguldām attīstības projektos, bet tie pēc tam dodas prom. Un tālāk jautājums, vai uh, eh, reāli, vai mēs zinām, kāda ir mūsu misija, vai realitāte atbilst konkrētajai situācijai, vai mēs attiecīgi izglītojam savu potenciālu. Es domāju, ka šajā ziņojumā atainojas debates, kurām ir jāpanāk, ka mēs savadam kopā zinātniekus un uzņēmums, jo šīs jomas ir saistīts un tikai tā mēs varam risināt šo situāciju. Un es uzdod jautājumu Grīna kungam, jūs tā visnotaļ diskrā, diskrēt izteicāties par eh, to, kā, kā situācija ietekmē Eiropas programmas, jūs runājat par ietveru programmām, par inovācijas programmu, ko jūs par to domājat, vai tā ir pareiza metode, vai mums būtībā nevajadzētu vispār iziet no šiem secinājumiem, eh, nonākt pie atšķirīga eh, resursu sadalījuma. Paldies. Kolīga Lamberts. Lamberta kungs, lūdzu. Mr. Quinn. Paldies, priekšsēdētāji Kvina kungs, es esmu šeit. Pirms Eh, pievēršos eh, pamat jautājumi. Es gribētu uzdot vienu jums specifisku jautājumu. Uh, summas, kuras jūs norādījāt, tas viss attiec uz valsts izdevumiem, vai ne? Jā, labi. Es gribētu uzdot šādu jautājumu. Kad jūs paraugāties uz uh, atšķirību starp tēriņiem, uh, uz tehnoloģijām, uh, no valsts puses, vai, vai arī privātajos, eh, privātais finansējums eh, sako tādām pašām tendencēm, atšķirīgiem izdevumiem. Un vēl es gribētu pievērst uzmanību ļoti svarīgam aspektam naudai. Tātad es nerunāšu te par regulātu normatīvo ietvaru, bet konkrēti par naudu. Mēs nevaram, protams, eh, noliegt to kontekstu, ar kur mēs tagad saskaramies. Mums nav pārāk daudz brīvo līdzekļu, kā tas ir Ķīnai. Un, kad privātie uzņēmumi Ķīnā sa saņem daudz finansējumu no valsts, no valsts, tad šādu ko tādu mēs nevaram gaidīt tuvākajā nākotnē mūsu reģionā. Es nezinu, kā mēs Eiropā varētu Uh, pavēlēt, uh, izdot rīkojumu uh, bankām, lai tās nodrošina lētus aizdevumus. Turklāt mums arī nav milzīgu brīvo līdzekļu, lai mēs varētu finansēt šādu veidu projektus. Tātad mums ar savu naudu ir jārīkojas saprātīgi. Un tad jautājums ir šāds. Kad jūs apgalvot, ka mums būtu jādara vairāk uh, Eh, šī vienādojuma sākuma posma labad. Vai jūs domājat, ka mm, vai nevajadzētu šo, šos līdzekļus, valsts līdzekļus no zinātniskās pētniecības novirzīt uz rūpnieciskajām aktivitātēm? Tas tad būtu pirmais aspekts. Un otrais. Nu, nav jau tā, ka Eiropa varētu veltīt daudz naudas lielajiem projektiem. Es runāšu par diviem projektiem. ITER, piemēram. Jums tas varētu patikt vai nepatikt, bet tagad mēs esam paredzējuši tam veltīt 10, 20 miljārdus eiro. Es nezinu, tā tad būtībā mēs varam piešķirt lieliem projektiem daudz līdzekļu. Tātad, un tad vēl Galileo projektē mēs esam paredzējuši 10 miljārdus. Es gribētu saprast no jūsu viedokļa. Es jūsu vēstījumu saprotu tā. Mums nevajadzētu ieguldīt savus līdzekļus šādos projektos. Vai ko jūs izdomājat par, šiem, par šīm svarīgākajām tehnoloģijām, vai tas attiec uz to vai ne? Nu, es saprotu, ka ITER 50 eh, gadu laikā var uh, Eh, var, var, var arī nenest kaut kādu labumu. Mums nav laika to gaidīt, bet Galileo būtībā sacenšas eh, ar tehnoloģiju, kas jau pastāv, un tas eh, Eiropai nekādus, Eiropas situāciju tas neuzlabos. Bet būtībā es gribu te sniegt laba ziņas, ka Eiropa var mobilizēties ap lieliem projektiem, bet vai tie ir tie īstie projekti, kas mums nepieciešami? Jo skaidrs, ka mūsu situācija nav tāda, ka mēs varēsim mobilizēt apjomīgus valsts līdzekļus, lielākā pieejamā nauda, līdzekļi, kas ir kas varētu būt pieejami desmit, tuvāko desmit gadu laikā, būs patiesībā no privātajiem avotiem. Un tad eh, šie privātie dalībnieki izdomās, vai viņi grib piedalīties nākotnes projektos. Bet es nedomāju, ka mums te ir kaut kāda milzīga kapacitāte, kas ļoti ātri virzās uz priekšu. Bet eh, jūs te minējāt par eh, nodokļu politiku, tad es saprotu, ka valsts līdzekļi, kas pieejami šāda veida aktivitātēm drīzāk virzās uz dienvidiem nekā uz ziemeļiem. Tātad mums ir jāizdara savu izvēli, jāizvēlas, kurās ciņās mēs piedalāmies. Es saprotu to, ka šis jautājums ir ļoti steidzam risināms, bet es gribētu arī zināt jūsu viedokli, kādu, kādas prioritātes jūs uh, izvirzītu politiķiem, kas viņiem būtu jāizvirza kā prioritāte savā darbā. Paldies! Herr Vorsitzender, liebe Kollegen. Priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, pirmkārt vēlos pateikties jums par jūsu sniegto informāciju. Tehnoloģijas politika ir ārkārtīgi svarīga, jo Eiropā šādā veidā varēsim attīstīt ekonomiku. Un tāpēc es ceru, ka visi šai komitē var vienot atbalstīt tehnoloģijas attīstību. Vēl viena lieta, runājot par tehnoloģijām, uzreiz varu teikt, ka jūsu prezentācija, ņemot vērā to, ka bija tik mazi burtiņi uz neliela ekrāna, nevarēja nemaz tik labi salasīt. Varbūt jūs varētu šo prezentāciju mums piesūtīt tā, lai mēs varētu labāk, precīzāk ieskatīties. Otrakārt, Lambert kungs jau par to runājis. Es līdzīgi skatos šo lietu attiecību uz finansējumu. attiecībā uz privātā kapitāla mo mobilizāciju, tam ir milzīga loma, vai arī varam formulēt to savādāk, ka Ķīna šobrīd ir izšķirošais vārds, viņi izaicina Eiropas Savienību, viņiem ir fantastiski eksporti, Ķīnai ir arī milzīgi budžeta resursi, kas balstās uz viņu sistēmu, viņi attiecīgi var uh, iegūt uh, lielu peļņu no eksporta, bet uh, darbiniekiem nepārāk daudz maksā. Nu, tad rodas jautājums, vai mēs šādam modeli vispār pārkopēt no viņiem, vai arī vispār vai mēs vēlamies šādu modeli. Es domāju, ka nē. Nu, man šķiet, ka būtu pārāk prasti teikt, ka šeit ir zināma plaisa un kad līdz ar to var paņemt budžeta naudiņu. Uh, un ielikt to tur, un līdz ar to problēmu ir atrisināt. Manuprāt, tik vienkārši neiet. Kaut vai runājot par saules enerģijas um, izmantošanu, mēs zinām, ka šobrīd uh, fotoelementu ražošanā tiek ieguldīta milzīga nauda, bet pagaidām nav tik milzīgas atdeves. Nu, tad jautājums ir, vai tik tiešām, salīdzinot ar ASV, mēs varam konstatēt, ka ASV uh, E, tieši valsts finansējums ir kļuvis par iemeslu tam, ka ASV ir lielāka kapacitātes, e, produkcijas kapacitāte, lai gan patentu skaits ir mazāks. Nu, tad jūs, no jūsu ziņojuma vai to var secināt, vai jūsu ziņojumā ir izdarīts secinājums, ka tiešām, ka e, ražošanas kapacitāti ASV veicina tieši lielāks budžeta asignējums. Varbūt labāk būtu uh, to precīzāk analizēt, jo praktiski jāuzdod jautājums, vai patenti kā tāda ir īstais indikators. Pagājušajā nedēļā man bija iespēja runāt ar nelieliem uzņēmumiem, un viņi ļoti praktiski man parādīja, ka viņi nelabprāt piesaka patentus, jo viņi ļoti negrib vispār eh, šo, šo tehnoloģiju uh, Eh, kādam parādīt. Un viņi arī domā, ka patentu reģistrācija maksās diezgan daudz, un tāpēc arī negrib pieteikt patentu. Hercogas kundze. Uh, thank you, Chairman. Uh... Paldies, priekšsēdātāji. Es sēžu šeit, saka Hercogs kundze. Es sēžu šeit un es esmu no Ungārijas. Lieliski prezentācija, brieriski rezultāti. Eh, stāstiet visu vienkārši, man tā ļoti patīk. Vairākas lietas. Viena lieta ir līdzekļi. Eiropas budžeta eh, konkurences sadaļas eh, ziņota referente esmu bijusi un arī citā līdzīgā jautājumā. Mēs par to balsosim rīt. Tad līdz ar to es gribu pateikt tikai vienu lietu. Nākošu gadu 7,8 miljārdu Ķīnas uzņēmumu saņems kā aizdevumu garantiju. Mums tāda nav, taču uh, mūsu uh, kopējais budžets uh, ir uh, pamat, septītajā pamatietver programmai ir līdzīgs 13,4 miljārdi eiro konkurentspējas vairošanai. Palielinot uh, aptvērumu, tā kā jūs to ierosināt savos desmit ieteikumu punktos, mm, tas nebūs pietiekoši risinājums. Mums vienkārši vajadzīgs vairāk Eiropas. Jo, ja mēs pastāvīgi palielinām aptvērumu, taču nepal, nepalielinām budžetu, tad uh, mēs neko ar to nepanāksim. Un otra lieta tā neizskanēja, taču to es gribētu minēt. Jo jūs runājāt par tām rūpniecības nozarēm, par kurām es cīnos nu jau septiņus gadus šeit. Es gribētu minēt uh, tiesību aktus. Es atceros, kad mēs strādājam pie tiesību aktu par rīču direktīvu, par baterijām Es atceros šos tiesību aktos, es atceros um, rotaļlietu direktīvu. Šķiet, ka tas varētu būt uh, smieklīgi, taču daudzām rotaļlietām, tā skaitā arī bārbijām, ir baterijas iekšā. Es atceros šos tiesību aktus un mūsu tiesību, uh, tiesību lēmēju vara ietekme lielā mērā šīs nozars. Es atceros, ka mēs balsojam par apgaismošanas nu, nozari 2005. gadā, un es atceros arī bioetanolu tiesību aktu, un es atceros, ka mēs pagā, pagājušajā gadā balsojam arī par EPR, cik ilgi mēs e, kavēsimies. Mums taču ir jāstrādā kopā ar komisiju. Tā ir mana otrā lieta, ka saprātīgi tiesību akti arī ir pareizais risinājums. To jūs gan nepieminēt. Un, kad mēs runājam par zinātni, mēs, balso, mēs sapņojam par kaut ko aizraujošu. Bet jūs runājat par pamat nozarēm. Etanols, nu, etanols gan nav visnepieciešamākā lieta, bet apgaismošanas iekārtas. Nu, etanols ir ļoti interesanta lieta. Man tas ir interesanti. Bet eh, citiem normāliem cilvēkiem tas neliekas tik interesanti, tāpat kā arī baterijas parasti neizraisa īpašu sajūsmu. Tad mēs runājam par parastām rūpniecības nozarēm. Un vēl es gribētu uh, ierosināt, lai jūs uh, ar šo izklās nākat plajā, uh, klajā konkurences padomē. Jo tur tiek spries ar. Uh, Jautājumi tiek apspriest ar finanšu ministriem, un viņus šie jautājumi vispār neinteresē. Uh, jo pat labam Eiropa īpaši uzmanību vērš monetārajiem jautājumiem. Un e, šī, šī uzmanības, šis uzmanības objekts ir jāmaina. Rūpniecībai jābūt tuvu pie eh, jābūt, mm, tā nedrīkst būt attālināta no lēmu ņemšanas nozars. Es mm, atvainojos, es uzdevu jums daudz jautājumu, bet jūs man skārāt tādu jūtīgu punktu, rūpniecības nozars man tās ir dziļi sirdī. Thank you, Chair. Um, Pan Brantas kundze, paldies priekšsēdētāji, mēģināšu izteikties īsi. Vispirms liels paldies par jūsu prezentāciju, tā tiešām mums pavēra acis. Un mēs to arī mūsu vēlēšanu apgabalā ļoti labi saprast. Mēs saprotam, ka ir daudz saprātīgāk izstrādāt labu ziņojumu ar uzskatāmiem datiem, skaitļiem. Es saprotu, es atbalstu jūs viedokli. Un viss, ko jūs sacījāt, visi ierosinājumi, kas izskanēja no jūsu mutes, manā skatījumā ir pilnīgi pieņemami. Arī es uzskatu, ka te trūkst Eh, līderība vadības šajos jautājumos, ja jūs paraugoties uz eiro krīzi, tad ir acīm redzams, kāda ir problēma Eiropā. Un tas attiec arī uz šo jautājumu loku. Un te nav runa tikai par eh, līdzekļu trūkumu. Protams, mēs gribam vairāk eh, līdzekļu pētniecībai un attīstībai, bet, nu, skatīsimies patiesībai acīs, vairāk līdzekļu nebūs, un mums jāskatās, kā mēs grūtības varam risināt citiem līdzekļiem. Un tā vienkārši Eiropa darbojas, tā sacīja Lamberkungs. Mums jānodrošina, ka katra dalībvalsts ir kaut nedaudz apmierināta, un tad mēs varam kopīgos jautājumus risināt. Tātad mums ir jādomā par prioritātēm, par šīm galvenajām tehnoloģijām. Otrakārt, jūs sacījāt ne tikai to, ka līdzekļiem jābūt apjomīgākiem, bet arī uh, par to, ka tie ir jāiegulda pareizajos uh, risinājumus. Un parlaments arī to varētu atbalstīt. Bet tiešām uh, tas ir milzīgs pamats bažām, ka mums nav pieejama nekādi skaitļi no komisijas. Taču, Kreina kungs, es neuzskatu, ka šie ir vienīgie iemesli, kuru dēļ uh, Eiropa neizvirzās priekšplānā. Tā tie ir daļa no cēloņiem, taču ir vēl arī citi. Es vēl neesmu izlasījis ziņojumu, es to izlasīšu, bet ir vēl jāskatās, piemēram, uz to, kā dalībvalstis. Protams, pastāv atšķirības dalībvalstu vidū, bet ir taču kaut kāda vispārējā virzība, tāda kā domu gaita dalībvalstīs, kā tās uh, eh, uzvedas kā šērslis tajos gadījumos, piemēram, ka mēs gribam celt jaunu rūpnīcu, lai īstenotu, veidot šīs tehnoloģijas. Korejā tas ir paveicams sešu mēnešu laikā, bet Eiropā jūs vēl ar vienu turpinat rakstīt eh, savu projektu pieteikumu. Protams, ka mums ir labi noteikumi, taču varbūt mēs varētu izmantot šīs galvenās tehnoloģijas kā instrumentu, lai nodrošinātu to, ka dalībvalstis ir tādas kā laboratorijas, ne tikai attiecībā uz tehnoloģiju, bet arī attiecībā uz to, kā mēs izsniedzam uh, atļaujas un kā mēs vispār šo procesu varam īstenot. Jūs sacījāt, ka mm, jūsu rīcībā nav skaitļu, bet jūs sniedzāt daudz citu skaidrus. Eiropa bija savulaik vienā līmenī ar ASV, Skaidrs, ka mums taču ir nozars, ka mums ir, uh, taču mums vēl vairs nav šādu cilvēku, kas ir gatavi uzņemties atbald, atbildību, riskēt. Diemžēl mums šādu cilvēku vairs nav, un es domāju, tas uh, ir saistīts ar politisko kontekstu, bet arī ar mūsu izglītības sistēmu. Un ilgtermiņā, protams, mums ir jāpārskat mūsu izglītības sistēma. Te nav runa tikai par universitātēm, bet jau par pašu, pašu sākumu skolu. Nu, tas, protams, ir tās tā kā ilg, ilgtermiņa mērķis, bet arī tas ir jāpaturprātā. Paldies. Tojā. Tojas kundze, lūdzu. Paldies arī no manas puses. Pateicos Gvina kungam par šo prezentāciju. Jūs, protams, saprotat, ka jūsu prezentācija mūs vienkārši ir pārsteigusi, jo jūsu dati, jūsu secinājumi bija visnotaļ pārliecinoši. Mēs tagad personīgi saprotam, kāda ir situācija. Protams, pastāv atšķirības starp Eiropu un citām pasaules daļām. Tas ir uzskatām parādīts. Es domāju, kā priekšsēdētājiem un koordinatoru birojam mēs varam jautāt, lūgt, lai sanāksme laikā mēs apspriestu, kā mēs varētu izmantot šos faktus, kā mēs varētu pavērt plašākas diskusijas ar citām komitējām, ar padomu, lai tad pēc tam tomēr kaut ko darīt lietas labāk. Varbūt, ka mans kolēģis jau uz to norādīja, vai varētu būt vēl citas idejas, kā mēs varētu risināt šo situāciju. Mēs saprotam, ka Eiropai jābūt uh, ambiciozākai, nav jāiet pa maz, maziem solīšiem uz priekšu. Mums ir, uh, mums ir jāspār no kopīgai politikai Un tas attiec vai uz pētniecību, attīstību, vai uz konkurences politiku. Bet kaut galā tā taču ir Eiropa, kas eh, var mums sniegt šo vīziju, politisko, strateģisko vīziju. Nu, ikdienas līmenī mēs, protams, domājam par stratēģiju, bet nu, tagad mēs saskaramies ar krīzi, tā ir plaša krīze, visaptvaroša, tomēr mums ir kaut kas jādara. Runājot par konkrētākiem risinājumiem. Mēs eh, gribētu zināt, kāda resursa var, ir pie, pieejami. Kolēģi runāja par eh, budžeta līdzekļiem. Šie resursi gan ir ierobežoti. Taču šie resursi varētu ļaut uh, īstenot konverģenci. Es nevisai sapratu, kāda ir procedūra. Ir procedūras, eh, kur ir paredzēts līdzfinansējums no Eiropas fondiem un eh, no dalību valstīm. Ir šādas programmas, tad tomēr beigās līdzekļi nav pietiekami. Kā mēs varētu uh, efektīvi izmantot šos resursus, kā mēs varētu veicināt uh, inovācijas, sadaļas attīstība Eiropā. Un šie resursi dažkārt eh, tiek eh, veltīti inovatīvām tehnoloģijām, taču dažkārt to seks ir negatīvs. Un te vēl ir jautājums par noteikumiem. Jūs runājāt Francijas gadījumu vai citas valstis ir īpaši noteikumi, kas veicina uzņēmumu sākšanu kādā valstī, piemēram, pilotu projektu īstenošanu, taču pēc tam tie projekti izplēna. Tas varētu būt aizdevumu trūkuma dēļ, bet ir arī citi apsvērumi. Mums vajadzētu izstrādāt tādas noteikumus, kas nodrošina, ka šie uzņēmumi paliek dalībvalstīs. Jāizskata, kur ir trūkumi, kāpēc uh, tomēr uzņēmumi neturpina savu darbību Eiropā, vai varbūt ir kāds problēmas ar patentu izstrādi. Bet bieži vien tiek izstrādāts patents, uh, tiek publicēts kaut kādi pētījumi, kas paliek uh, eh, bibliotēku arhīvos, un neviens ar citas tos uh, neizmanto. Uh, bet arī ražošana ir eh, nepietiekama. Eh, vai katrai dalībvalstī būtu jāmēģina piesaistīt arvien vairāk uh, izstrādātāju, vai to varētu darīt ar nodokļu atvieglojumiem, piemēram? Eiropai nevajadzētu izšķirties par šādu savstarpējās konkurences ceļu prast piesaistīt, vai katrai dalībvalstī būtu jāmēģina to panākt atsevišķi vai visiem kopā. Kolēģis arī par to izteicās. Paraudzīsimies, kāds ir mūsu kapacitātes iespējas, bet ko jums, ko jūs mums varētu ieteikt? Protams, ka mums ir pašiem uh, jāizdara savu sistēmu, bet mēs gribētu zināt jūsu viedokli. Un tagad runājot par tīri operatīvo aspektu. Eiropas līmenī, Eiropas tehnoloģijas institūts arī nāca klājā ar savu prezentāciju. Tā bija pārliecinoša. pārliecinoša. Daži aspekti visnotaļ sakrīt ar jūsu sacīto. Kāda ir jūsu pieredze, vai jūs, iedro, vai jūs uh, ierosināt Eiropas tehnoloģijas padomi? Uh, nu, man tas mazliet vieši pašs, jo es nezinu, ko, ar ko nodarbosies šī organizācija, kāda būs tās loma pretstatā citu līdzīgu organizāciju lomai. Es domāju, mums vienkārši ir efektīvāk jāizmanto tas, kas jau ir mūsu rīcībā. Paldies! Daudzi jautājumi ir uzdoti. Mm, būs arī no mans puses. Jā, var teikt, ka tas bija tā biedējoši un interesanti un rosinoši. Nu, paliek jautājums, par ko daudz kolēģi jau runā, kāpēc mēs nevaram tik daudz paveikt, sāražot no tām zināšanām, kas mums ir. Mm, jautājums ir, vai tas ir saistīts ar to, ka mēs netiekam galā ar to pārēju no zināšanām uz inovācijām, ka varbūt tur ir pārāk saržģīti procesi, vajadzīgs pārāk daudz atļauju, vai arī varbūt šeit ir kādi politiski, juridiskie lēmumi, kas sarežģīs šo procesu. Bet, manuprāt, tiešām, ja mēs jautājumu risinam, tad tā arī, tas šis jautājums jārisina visaptveroši. Un mēs esam tie, kas nāk klajā ar normatīvajiem aktiem, un tāpēc jāuzdod mums arī jautājumu, ka varbūt mēs ar saviem likumiem sarežģījam arī ražošanas procesu Eiropā. Nu, ņemsim vērā šo situāciju. Jā, mēs nevaram tad paši sūdzēties, ja kaut kas nenotiek, ja paši bijām vainīgi. Bet te pašā laikā mēs varam pateikt, ka varbūt tas, kas netika izmantots, tas, kas tika zaudēts, nemaz nebija tas, ko mēs vēlējāmies ka varbūt mēs varam pārbaudīt situāciju no citas puses, vai tas vispār ir tā vērts, un tad mēs ļoti, ļoti bieži runājam par šo jautājumu. Mēs vienmēr runājam par to, kā tas ietekmē situāciju, vai tas tiešām ir tā vērts, kādas ir sekas, un tik tiešām tas ir tāds interesants leņķis. Es tiešām uzskatu, ka, ja diskusija notiek, diskusija ir jābūt visaptvērošai, nu tad jautājums ir jums, kā jūsuprāt proporcionāli, kurš pie kā ir vainīgs. Nu, cik liela daļa ir tā, ko mēs nevaram no zināšanām pārvērst inovācijas, un kur ir tā problēma, vai trūkst kādu atļauju, vai vēl kaut kas, un kurš tad ir atbildīgs, varbūt mēs paši, tie, kas ir atbildīgi par likumdošanas aspektu. Paldies! Krīmakungs. Jautājumu bija daudz. Mm, došu jums iespēju atbildēt. Thank you, Mr. Chairman, and thank you for. Paldies, priekšsēdētāji, paldies par visiem uzdotiem jautājumiem. Mēģināšu atbildēt chronoloģiski. Grostetes kundze, liels paldies par jūsu piezīmēm. Eh, runājot par kontaktiem ar dalību valstīm. Es vēlējos pateikt, ka Francija, Vācija un apvienotā karaliste un šo valstu ministri izglītības ministri spēra līdz šim nepieredzētu soli un sagatavoja kopīgu vēstuli, ko parakstīja visi trīs ministri. Un šajā vēstulē viņi atbalstīja augstā līmeņa grupas ieteikumus. Mēs, protams, priekšsēdētājiem, sekretariātam piedāvāsim šo vēstuli, un jūs, protams, varat ar to iepazīties. Mēs sagaidām līdzīgas vēstules no Spānijas un Polijas. Un es saprotu, ka viņi to sagatavos, sagatavoja jau atvaļinājumu laikā. Mēs ļoti spēcīgu atbalstu izjūtām arī no daudzām dalībvalstīm tās skaidri un gaiši pieprasīja pilnīgu mūsu ieteikumu pie, eh, īstenošanu. Tur ir e, rakstīts arī par finansējumu, e, dažādiem e, pamattehnoloģiju, dažādām pamattehnoloģiju multistruktūrām. Daudzi teica, ka ņemot vērā mūsu grupu multidisciplināro raksturu, protams, jūs nevarat uh, uh, uztaisīt mobilo telefonu, neizmantojot fototehnoloģijas un uh, dažreiz arī nanotehnoloģijas. Bet pamattehnoloģija grupas tomēr ir pakārtotas atšķirīgiem ģenerāldirektorātiem piemēram, uh, pamattehnoloģijas, kas attiecas uz ražošanu, uz uh, materiāliem, tas attiecas uz uh, digi-research un, protams, ir vēl citas biotehnoloģijas, kas atkal ir citu ģenerāla direktorātu kompetencē. Un ņemot vērā šo uh, ministru vēstules. Fortunately, they believe that the photonic shall still remain in DG IMSO. Mēs uh, sadarbojamies arī ar Digi Imko, un jā, protams, uh, ir nepieciešams stikls, uh, vieda, skārienjūtīgajiem telefonu ekrāniem un tā tālāk. Un tika piedāvāts izveidot jaunu finansējumu rubriku, jaunu finansējumu kategoriju tieši šiem multidisciplinārajiem pamattehnoloģiju Uh, veidojumiem un atsevišķiem pamattehnoloģiju. Atsevišķām pamatehnoloģiju grupām, protams, būs uh, arī savs finansējums, bet mums ir jādarbojas saskaņoti, lai uh, šīs grupas varētu sadarboties pēc iespējas labāk, lai būtu tehnoloģijas. Protams, ka mēs to visu varam labāk koordinēt, lai, piemēram, sa saņemot eh, finansējumu projektiem, jums nevajadzētu skraidīt no vienas ģenerāla direkcijas uz otru. Protams, mums ir jāsadarbojas. Bija tāda situācija, ka Samsung ļoti ātri reaģēja uz pieprasījumu pēc vietu telefoniem, viņi sāka uzreiz tos nekavējoties ražot, un līdz ar to Nokia, kas tik ātri nereaģēja, zaudēja ļoti daudz uh, eh, peļņas. Un Nokijai nebija eh, ne šādu materiālu, ne skāriņu jūtīgiem ekrāniem, nekam citam, un tādēļ tika, diemžēl, zaudēts arī daudz darba vietas, vairāk tūkstoši eh, runājot par uh, smadzeņu aizpildījumu aizplūšanu uh, mani parādītie piemēri, protams, bija pietiekami dairunīgi. Diemžēl mums nav programmu, lai piesaistītu labākos tehnoloģiju ekspertus, un, protams, Eiropas uh, izpētes padomu piešķir līdzekļus galvenokārt tikai zinātniekiem. Jā, ja jūs tur gadiem laboratorijā pētīsiet gliemezīti, jums iespējams ir labāks uh, iespējas saņemt finansējumu nekā, ja jūs izstrādāsiet jaunas tehnoloģijas un ja kāds cilvēks uh, dodas ar savu projektu un lūdz finansējumu, tad viņam saka, nu nē, nu varbūt jums kaut kur citur jāiet. Nu, protams, akadēmiķi vēlas, lai finansējums galvenokārt tiktu piešķirts viņiem. Ja mēs piešķiram vienu eiro finansējot, eh, piemēram, zinātni, mums ir jāfinansē ar tikpat pa, tādu pašu summu, tāds, tas pats eiro ir jāpiešķir arī tehnoloģiju ražotājiem, un mums ir jāparūpējas, ka, eh, lai Eiropas uh, Eh, izpētes padoma kļūtu par Eiropas izpētes un tehnoloģiju padomu. Es nesen biju īrijā un tur tika eh, radīta īrijas eh, izpētes padome, kas arī nodarbojas ar tehnoloģijas un ražošanas jautājumiem. Un tā ir pareizā pieeja. Mēs vairākus mēnešus diskutējam par to, ka ir nepieciešams arī inovācijas un tehnoloģijas, ka zinātne vien pata izolēt nevar darboties. Arī Gegans Kvīnas kundze komisāra šādai pieejai piekrita. Tātad mums ir eh, jābūt tādai saskaņotai pieejai, abi svaru kausi ir vienādi smagi, nevar tikai koncentrēties uz akadēmisko zinātnu un aizmirst tehnoloģijas. Varbūt, ka jūs varat eh, sazināties ar ministrijiem, uh, lai eh, šī vēstule tiktu nosūtīta arī komisijā, bet komisija vēl nekāda oficiāla atbilda nav sniegusi, lai eh, mēs varētu eh, apturēt smadzeņu aizplūšanu, mums ir jāpadomā par finansējumu piešķiršanu pareizajām jomām. Es ceru, ka tas, tā bija pietiekami laba atbildus jūsu jautājumu. Tālāk atbildot Madurēlas kundzei. Jūs runājat par to, ka ir šis pārāvums starp tirgiem un universitātēm, ka nav pietiekami laba abu jomu sadarbība. Tagad CE ir labākā mm, tehnoloģija izpētes biedrība, bet eh, mūsu universitātes nav organizētas tā, lai uh, eh, visā ceļa garumā nonāktu no punkta A līdz punktam B tiek ražoti bariem zinātnieki, bet mums ir jāparūpējas par visas infrastruktūras pārklājumu, lai pietiekami labi cilvēks, kas beidzas universitāti, varētu pāriet no zinātnes uz tirgiem, lai būtu šo jomu saspēle, sadarbspēja. Mums ir jāparūpējas, lai mūsu studenti arī būtu konkurētspējīgi. Mums ir Jāatceras, ka mēs runājām par eh, dažādām, eh, dažādiem zinātnes institūtiem, eh, par liela mēroga institūtiem, bet par liela mēroga tehnoloģiju institūtiem vai dažādām organizācijām mēs nerunājām. Nu, nevajadzētu runāt par lielākiem līdzekļiem, par uh, vairāk naudas piešķiršanu, jārunā par esošo līdzekļu labāku, prātīgāku izmantošanu. Nu, bieži vien līdzekļi tiek izmantot visai bezjēdzīgi. Jā, šeit pastāv plaisas starp vairākām nozarēm. Mums ir jāpadomā, kā reaģēt. Mēs vēlamies finansēt pareizos projektus. Un runājot par tādu, piemēram, stabiņu no 1 līdz 10 sākumā tiek piedāvāts kāds zinātnes atklājums, bet komisija uh, Eh, piemēram, ja pirmajā līmenī, šajā pirmajā stabiņā atrodas uh, pamatīspēte, zinātne, eh, tad to komisija finansē, bet ražošanu, tirgu, konkrētas tehnoloģijas komisija vairs ne, nefinansē. ASV finansē pirmo līdz astoto jomu, Āzija gandrīz visus desmit, bet mēs te finansējam galvenokārt tikai tādu šauru pētniecību, zinātni, akadēmisko zinātni. Uh, Un tie izcilies zinātnieki, kas ir Eiropā, bieži vien ir nesaprasti. Un, eh, ja viņi piedāvā labus eh, projektus, tad mums šķiet, ka tas jau ir pārāk cieši saistīts ar tirgu, un tad mēs domājam, vai tas ir saskaņā ar Pasaules tirdzniecības organizācijas noteikumiem. Un mēs pieprasījām, lai komisija finansētu lielāku uh, izpētes projektu ciklu, bet rūpniecības jomā veiktie pētījumi ir samazinājušies dramatiskā veidā un uh, šie cilvēki vienkārši nevar strādāt pie tā, kas viņiem ir jādara. Viņiem saka, uh, ka viņiem ir jāstrādā pie šiem akadēmiskiem pētījumiem, lai vispār saņemtu finansējumu, un pēc tam viņi vairs nevar atgriezties pie industriāliem pētījumiem. Bet Eiropā taču ir izcils potenciāls, mums ir šīs izcilās viedās smadzenes, un tās ir attiecīgi jāizmanto. Jā, ir jābūt multidisciplinārai pieeja, par to mēs jau runājām. Jā, ir fototehnoloģijas incēla, tālāk dīģi izpēte, tur ir um, uh, citi materiāli, un, protams, jūs nevarat uh, gandrīz neko mūsdienās uztaisīt, neizmantojot arī šīs, uh, šo fototonisko materiālu. Runājot par jaunu kapacitāti, kāda jauna kapacitāte ir nepieciešama? Pirmām kārtām mums ir jāparūpējas par tehnoloģisko kapacitāti, lai beidzot mēs pārvarētu šo plaisu, kas pastāv starp universitāti un e, nozari. Mums ir jāpiedāvā studentiem iespēja piedalīties dažādos projektos, saņemt stipendiju, izpētēm, dažādiem projektiem, lai tiktu piedāvāti praktiski, praktiski uh, Mm, produktu, ja cilvēks kaut ko vēlas izveidot eh, vai izgudrot, un kāds pasaka, nē, nē, tas ir eh, pārāk lielā mērā balstīts uz tirgu, uz, uz eh, tādiem rūpnieciskiem ražojumiem, to mēs nevaram finansēt. Tas ir jāmaina, ir jāmaina šīs domāšanas paradigmas. Un viss tālāk, atbildot Trautmans kundzei, Jūs pieminējāt trīs jautājumus. Paldies par jūsu komentāriem. Jūs runājāt sākumā par noteikumiem. Jāsaka, Eiropā mūsu rokas ir sasaistītas. Pat ja viena dalība valsts vēlas um, atbalstīt kādu uzņēmumu ļoti nozīmīgā jomā, piemēram, magnētiskā atmiņa Grenoblē tiek ražotas šādas sistēmas, krokus tehnoloģijas, bet viņiem nevar piešķirt grantu 50% apmērā, jo konkurences ģenerāla direktorāts pret to būs uh, pret. Tieši tādēļ uzņēmumi dodas prom no Eiropas Savienības, izvēlas savus filiālus dibināt kaut kur citur. Nu, tāda ir šī situācija, bet spēles noteikumi nav pietiekami godīgi. Un es domāju, ka nozara vairāk naudas piešķirt pētniecībā, ja to būtu vieglāk uh, izdarīt. Uh, Daudzi runāja par Ķīnu. Es saprotu, mēs nevēlamies e, savu sistēmu noplicināt, nonivelēt mūsu tradīcijas un e, sistēma, vērtības ir daudz svarīgāks, lai no tām vienā dienā atteiktos, bet Ja, piemēram, galvenais bateriju ražotājs Francijā dodas uz ASV vai uh, Vācu uzņēmumu, piemēram, BASF un citi dodas uh, projām un uh, atver fabrikas uh, ASV, mums ir jābūt konkurētspējīgākiem, mums viņiem jāpiedāvā labākas spēles noteikumi, mums jāpiedāvā uh, gudrāki, rafinētāki noteikumi, lai viņi mm, tomēr gribētu šeit palikt. Mēs tiksimies ar Almunijas kungu 28. septembrī un runāsim par šo matching clause, jeb atbilstības klauzulu. Un es ceru, ka beidzot tas pie kaut kā novedīs un cerams, mēs pie jums varēsim atgriezties ar labām ziņām. Tālāk. par attīstības politiku runājot. Protams, ir jābūt integrētai pieejai. Mums ir e, jākoncentrējas uz tehnoloģijas infrastruktūru, uz tehnoloģijas investīcijām, ir e, jābūt dažādiem prototipiem un mēs, mūsu nozare, uh, nevar būt pēļņu pirmo 3-5 uh, gadu laikā, bet sākumā ir tā tad jāsajūt tirgi, ir jāiekaro savu vietu globālajos tirgos, bet pašreiz mēs, diemžēl, daudzās nozarēs neesam konkurētspējīgi, tādēļ steidzīgi kaut kas ir jādara. Tālāk citi jautājumi. Lambert kungs, jūs teicāt, ka daudz eh, no piesaistītās naudas nākotnē nāks tieši no privātām kabatām. Es jums varu piekrist. Mums ir jāļauj, lai uh, nozara varētu šos līdzekļus izmantot. Ir viena Eiropas programma. Uh, apvienotās tehnoloģijas iniciatīvas, un pagājuši gada bija 400 miljoni eiro, kas nebija iztērēti jo rūpniecība nevarēja, šo, nevarēja atbilst visiem programmas izvirzītajiem noteikumiem. jāmaina likumdošana, tad dalību valstis varētu labāk piesaistīt investīcijas un piedalīties dažādās programmās. Un tādā veidā varētu piesaistīt daudz vairāk investīciju. Di Inko ģenerāla direktorāta ietveros strādāja arī ar daudziem elektronikas ražotājiem. Mēs runājam par projektiem 1 miljardu eiro apmērā, kur 50% ieguldītu tieši nozare. Ja mēs varētu uzlabot regulējumu, runājot par kopīgo tehnoloģiju investīcijām. Uh, un mēs uh, varējām piesaistīt 1 miljārdu eiro, un, protams, uh, šādu te labu pieredzi mums vajadzētu atkārtot, un Krūsus kundze teica, 400 miljonu eiro netika iztērēti, jo dalību valsts nevarēja uh, pieteikties programmām saskaņā ar uh, noteikumiem. Tātad mums ir nepieciešams privāts investīcijas, mums ir jāiz, jāiz, jāatbrīvojas no visiem šķēršiem, kas ir mūsu ceļā. Tikai tad varēsim panākt progresu. Tālāk runājot par uh, izpētes un attīstības projektu mobilizāciju. Mums, protams, ir nepieciešams piesaistīt lielus uzņēmumus, tādus kā līderus, cēlmlaužus, ir jāuzlabo mūsu ražotāju kapacitāte. Uh, Bet, diemžēl, arī šajā skrējienā mēs zaudējam mūsu konkurences noteikumu dēļ. Kas notiek Vācijā? Dresdenē kādreiz uh, ražoja visvairāk mikroelementu un mikroelektronika tika ražota Dresdenē un bija subsīdijas no valsts apmēram 28% apmērā. Tas bija pirms astoņiem gadiem. Pagājuši gadu MD pārņēma cits investors un viņi teica, ka viņiem ir jāsamazina kapacitāte. Un ražotāji nevarēja saržot pietiekam daudz, lai konkurētu ar citu uzņēmumu cenām, un, protams, tas maksāja daudzus miljardus eiro un pēc tam tika pieprasītas subsīdijas Vācijas valdībai. Vācijas iestādes um, atbildējuši šo lūgumu, un, protams, uh, ja jūs vēlaties, lai uh, šāda uh, fabrika darbotos, tad jums ir jāapmāca cilvēki, ir jābūt pietiekami daudz darba spēkam, bet uh, atkal konkurences ģenerāla direkcija teica, ka nedrīkst pieļaut 28% subsīdijas, ir eh, pieļaujami tikai 18%. Un pēc tam, nu, nu, fabrika tikta pārcelt uz ASV. Apmēram 2000 eh, pat vairāk eh, darba vietu tika radīts Ņujorkā, tagad tur atrodas fabrika un Dresdenes fabrikas liktenis joprojām ir zvaigznēs rakstīts un viss tikai tādēļ ka ir iekšējā tirgus noteikumi, kas bloķē dalību valsti saņemt valsts atbalstu. Subsīdijas, kas tika piesaistīts, īstenībā bija daudz zemāks par vairākiem simtiem miljonu eiro. Un mēs redzam, ka īrijā Un Francē, Francijā ir atgriezušies vairāki uh, uzņēmumi. Un jāņem vērā, ka tik lielas fabrikas e, pēļņa ir apmēram 500 miljonu eiro gadā. Tā ir nauda, ko ir iespējams nopelnīt valstī. Mēs jums varam piedāvāt šos skaitļus un e, Vācijas valdības savus piešķirtās subsīdijas saņemt atpakaļ divu gadu uh, laikā. Un mikroelektronikas ražošana Vācijā tagad ir ļoti spēcīgi apdraudēta, ņemot vērā pastāvošo likumdošanu. Jā, industrija vēlas ieguldīt līdzekļus, vēlas uh, būt konkurētspējīgāka, bet Mēs gan augsta līmeņa grupā, gan arī citur eh, redzam, ka situācija ir bēdīga. Lamberta kungs, jums varu piekrist, panākumu ķīla ir privātās investīcijas un mums ir viņus jāpiesaista. Ir ļoti žēl, ka mēs šo MD elektronikas eh, fabriku pazaudējam, ka tā tika pārcelt no Dresdens uz Ņujorku. Tālāk. Jautājums, jā, par prezentācijas eksemplāru, nu, visu nu nosūtīšu, par privātā kapitāla piesaistīšanu, jā, nu. Uh, Ļoti līdzīgi tam, ko es teicu, atbildot uz Lamberta kunga uh, jautājumu par PV. Manuprāt, visa šī, visa šī lieta bija ļoti nepatīkama. Vislielākais uh, Vācijas izpētes institūts nodarbojas tieši ar uh, fotovoltaikas ražošanu. Pāri pa tūkstošu tēlībniekiem tur darbiniekiem, manuprāt, milzīgs, milzīgs institūts lielākā daļa subsīdiju pasaulē ir tieši Vācijā fotovoltaikā, un ir tikai viena ražoš, viens ražošanas uzņēmums uh, top 10 sarakstā. Mums ir uh, vislielākais tirgus, mums ir vislielākais finansējums, mums ir uh, daudz pētnieku, uh, Uh, bet pa vidu ir kaut kur milzīgs caurums, ka, ja, ka tas viss neīstenojas, nekļūst par reālām tehnoloģijām. Tāpēc arī mums ir nepieciešams runāt par šiem jautājumiem. Vai mums jāskatās uz lietām plašākā kontekstā? Jā, tā tas ir, un tas ne tikai par naudu, bet par to, lai panāktu to, ka Eiropas iedzīvotāji gūst labumu, un tad viena no nu, mūsu rekomendācijām ir tāda, lai tieši Eiropā vispirms tiktu izmantota, te izmantotas tehnoloģijas, kas ir saržotas pateicoties investīcijām. To mēs varam darīt turpmākajos mēnešos, un jūs noteikti varētu vienkārši pielikt tādu pantu, jebkurā no līgumiem, lai tiktu pateikts, ka jā, jāizmanto Eiropā. Un ja viņi paraksta, tad lai tā arī dara. Par Osram, piemēram, Philips, visi lielie uzņēmumi, viņi darbojas arī ASV, un viņi izmanto dažādu veidu programmas. Te, te, te, te, Fit, Filips Nostram, piemēram, teica, ka viņi labprāt izmanto arī valsts finansējumu, un tad, protams, attiecīgi viņi, viņiem ir jāveido arī fabrikas tā, lai varētu izmantot uh, pētniecības rezultātus, un mēs varam to, pa, to pašu darīt. Es domāju, ka labāk būtu negaidīt līdz 2014. gadam, lai to visu darītu, bet jāizdara ātrāk. Un nu, parlaments arī to saka. Tātad jāskatās uz lietām plašākajā kontekstā, tas ir skaidrs. Un jautājums nav tikai par naudu, par noteikumiem. Tālāk par Ungārijas kolēģis komentāriem. Jautājums nav par to, ka mēs piešķirtu vairāk naudas, bet par to, ka mēs gudrāk šo naudu tērētu. Uh, Viens no piemēriem, ko es pieminēju, ir 400 miljoni eiro, kas netika iztērēti. Lai gan mēs varētu šeit uh, nodrošināt lielāku uh, tirgus dalībnieku piedalīšanos, vienkārši mēs mazliet pamainītu noteikumus, un tāpēc es varu pilnībā piekrist tam, ka ir jā, jābūt gudrākai tērēšanas politikai. Mēs varētu piedāvāt mūsu uzņēmumiem daudz veiksmīgākas līdzdalības iespējas. Pār konkurētspējas padomu, jā, mēs ar lielāko prieku darīsim, respektīvi prezentēsim viņiem informāciju, bet es domāju, ka tas noteikti prasīt no jūsu puses oficiālo pieprasījumu. Nākamais jautājums ir jūsu komentāri, Vambrentas kundze. Uh, Runājot par dalību valstu līdzdalību, jā, mums ir sadarbība ar dalību valstīm, kā es jau pieminēju, trīs ministri parakstīja vēstuli, un arī tagad mums ir sadarbība ar komisiju, piekļuvu komisijas datu bāzēm, piemēram, mūsu augstā līmeņa darba grupā mums ir uh, eh, iekšējas darba grupas, viss viņam ir publiskoti, ir publicēta mājaslapā, tāpēc arī, ja jums ir tāda vajadzība, jūs varat piekļūt ļoti plašai, plašam informāciju klāstam. Jā, es varu piekrist tam, ka mm, Korejā varu mm, jaunu rūpnīcu uzbūvēt pa sešiem mēnešiem, bet pie mums joprojām ir jāraksta projekts, mums ir informācija par to, ka tā tas tiešām arī ir. Nobeigumā jūs kolēģi, kas sēž tepat man blakus, viņa Jātāja par to, kā mēs varam iesaistīt reģionus, un tas atkal saistīts ar pamatrekomendācijām, jo mēs gribētu, lai varētu apvienot finansējumu no dažādiem avotiem vienā projektā. Un ņemot vērā to, kādas diskusijas līdz šīm notika ar komisaru Hānu par to, ka ir nepieciešams nodrošināt gudru specializāciju reģioniem, arī šajā gadījumā pamattehnoloģijas mēs varam identificēt. un mēs varam šeit pielikt klāt iniciatīvas no pamat eh, programmām, un mēs varam diezgan strauji rīkoties un virzīties uz priekšu. Reģioni, kas ir identificējuši konkrētas tehnoloģijas, attiecībā uz pētniecības iniciatīvām, specializācijas iniciatīvām, dažādu citu veidu iniciatīvām. Varam salikt visu kopā no ģenerāla direktorātiem, no dažādiem citiem aspektiem. Mums ļoti konkrēti konkrēta rekomendācija attiecībā uz finansējumu avotu salikšanu vienā projektā. Nedomāties tagad, kāda šobrīd ir noteikuma. Struktūra fondēm ir viena veida noteikumi, ka ir jāatkaitās mm, pārvaldes struktūrai, savukārt eh, cita veida finansējumam tur jāatskaitās citur, un tur tas viss ļoti sarežģīti. Es domāju, ka mēs eh, diez vai mums diez vai pat vajadzētu pieprasīt vairāk naudas, vienkārši būtu prātīgāk šī nauda jāizmanto. Un tad jūsu priekšlikums par reģioniem ļoti saprātīgs. Nu, diemžēl mm, pagātnē esam mēģinājuši attiecību uz Eiropas institūcijas tehnolo, e, in, tehnoloģiju institūtu. Un šajā gadījumā bija tā situācija tāda, ka Mēs gribējām, lai projektos piedalītos reģioni un pilsētas, bet, diemžēl, bija pro problēmas ar šādu projektu īstenošanu. Nu, tie bija mani komentāri attiecību uz ietekmes izvērtējumu šeit pilnībā varu piekrist, tāpēc arī mēs uzrakstījām arī vienā, vienu no rekomendāciju, lai saņemtu precīzāku informāciju par to. Nu, es ceru, ka, mēģ, ka esmu atbildējis uz lielāko daļu uz jūsu jautājumiem, un, protams, ja jums ir vēl kādi jautājumi, noteikti uzdodiet, jūs varat mani kontaktēties arī personiski. Lielas paldies par iespēju sniegt jums informāciju. Paldies! Thank you. Ganz herzlichen Dank. Lielas paldies. Un varu teikt, ka šī prezentācija uz e-pastiem tiks nosūtīta mūsu kolēģiem un tad būs arī internetā pieejama. Un šodien sanāksmi varam pabeigt un tiekamies rīt no rīta. Visu labu!